Well, good afternoon, dear, dear colleagues. We have quite busy agenda. Labdien, kolēģi! Mums ir diezgan saspringta darba kārtība paredzēta šodien, tādēļ eh, sāksim taks trīs komitejas sēdi. Pēc ko ekspertu Eiropas Savienības komisāru uzklausīšanas mūsu pilnvaru laika sākumā. Tagad mēs uh, strādā, gatavojam ziņojumu par to, kā uzlabot Eiropas Savienības ietvaru cīņai pret naudas atmazgāšanu un uh, nodokļu nemaksāšanu. Tātad 14. novembra redakcija ir pieejama arī visās, tulkot visās valodās. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. decembris 5 pēcpusdienā grozījuma izskatīšana 29. janvāris nākamajā gadā balsojums komitejā 27. februārī nākamgad un balsošana un debats plenārs sēdē marta 2. sesijā Strasbūrā nākamgad. Tagad abiem līdz referentiem katrām būs septiņas minūtes ievadu uzrunai, un pēc tam četras minūtes varēs runāt ēnu referenti, un pēc tam iespēja būs izteikties citiem uh, deputātiem. Tagad vārds Nīdermājer kungam lūdzu. Paldies, uh, priecājos par to, ka man ir mazāk minūšu nekā deputātiem paredzēts, nu, bet es arī neizmantošu visas septiņas minūtes. Nu, mēs jau pirms vairākiem gadiem sākām izmeklēt vienu skandālu, tika izveidota īpašā komiteja, un pēc tam ir sekojušas četras uh, Uh, speciālās komitejas, tas nozīmē, ka cīņa pret uh, naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu absolūti nav vēl beigusies, un par to liecina atkal jaunie skandāli, piemēram, Kumeks. Refe šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par uh, veikumu kopš pirmās komitejas izveides 2015. gadā un 2015 takse, takse divi un panā komiteju uh, darbs atspoguļots un arī uh, tāpat uh, atklāsmes par banku skandālu un kumeks skandālu. Mēs varam lepoties arī ar sasniegumiem, kas ir panākti pateicoties parlamentiem, ir pieņemt jaunu tiesību akti, ir nodrošināt lielāku atklātību virknē jomu un um, jautājumi tiek risināti, bet ir jomas, kur trūkst kopīgas pieejas un drosmes uh, meklēt risinājumu. Šeit es runāju par CCTB un PVN uh, reformām, bet mēs tomēr virzāmies uz priekšu. Bet ir arī jomas, kur trūksta uh, stabila likumdošanas ietver, piemēram, cīņai pret naudas atmazgāšanu, bet arī trūkst sadarbības. Un, uh, tā visa rezultātā arī nav rezultāti. Dalību valstu nevēlme atteikties no nelielas suverenitātes daļiņas, pat vienkārši, lai efektīvi varētu apkarot pastāvošās problēmas, nu, nenodrošina virzību uz priekšu Mēs esam strādājuši pie daudziem jautājumiem, bet mūsu darbības aptvērums tomēr bija ierobežos. Un uh, esam sagatavojuši arī daudzus grozījumus, par tiem informēs Jepe, bet mēs centāmies tiešām atspogļot vissvarīgākās lietas. Priekšsēdētājs aicina pārtraukt sarunas zālē, lai netraucētu runātājiem. <laughs> referents. Varbūt man sākt no sākuma, varbūt tomēr nē. Tā tad jautājumi, kas ir atspoguļoti ziņojumā un kas agrāk nebija uzmanības centrā, ir naudas atmazgāšana, PVN krāpšana un īpaši jautājumi tādas problēmas kā zelta vīzas. Un mēs arī uzsveram, ka taks un citā, eh, tātad nodokļu un citām iestādēm ir eh, iedarbīgi instrumenti un dati pieejami, un tādēļ ir nepieciešama informācijas apmaiņa. Pat nav vajadzīgs papildu pilnvaras vai eh, vairāk datu, bet ir efektīvi jāizmanto tas, kas ir mūsu rīcībā. Pagātnē galvenais uzsvars bija novērst dubultu nodokļu uzlikšanu. Tagad ir uh, arī eh, jāatrisina eh, problēmas, kas saistīts ar pārāk lielu slogu nodokļu maksātājiem. Un eh, mēs vēlamies nodrošināt, lai godīgie nodokļu maksātāji tiktu atalgot par savu uh, godprātīgo attieksmi. Un mums jāvēršās pret negodīgajiem. Cīņā pret naudas attieksmi atmazgāšanu mums ir jāizveido stabila sistēma, uh, atbilstoši no, uh, likumi ir jāpiemēro un varbūt direktīva par šo jautājumu būtu jāpārveido uh, regulā, lai nodrošinātu labāku īstenošanu. Es noteikti varētu runāt vēl un vēl, bet es uh, Esmu pārliecināts, ka uh, kolēģis Jepa Koforts uh, tālāk runās. Es gribu teikt, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība, ceru, ka tāda arī turpināsies. Un uh, ceru arī, ka parlamentotais signāls ļoti, būs ļoti skaidrs šajā jomā un ka darbs neapstāsies un virzīsies uz priekšu. Vēlos pateikties priekšsēdētājiem, sekretariātam un citiem komitejas deputātiem. Paldies, Jepe Koforts no S&D grupas. Jūsu rīcībā septiņas minūtes. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Pateicos arī eh, līdzreferentam eh, Nīdermajeram par konstruktīvo attieksmi. Nu, Nav eh, noslēpums, ka, ka mums neiznāca panākt vienošanos par virkni jautājumu, bet esam nonākuši pie eh, pieņemamiem kompromisiem. Tāpat vēlos eh, izmantot iespēju un pateikties sekretariātam un arī juridiskās komitejas kolēģiem. Mūsu grafiks bija saspringts un visiem bija ļoti aktīvi jāstrādā. Es uh, esmu pārliecināts, ka tagad mūsu apņēmīgais darbs arī ir uh, devis konkrētus rezultātus, ir uh, arī ļoti uh, pamatotas rekomendācijas sagatavotas. Mēs arī nekautrējamies un saucam vārdā valstis, uzņēmumus, finanšu iestādes, kas nepilda savus saistības un pienākumus. Ir svarīgi, lai gan komiteja, gan sabiedrība būtu informēta. Bet to mēs darām tikai tad, ja mums ir skaidri dokumentēti pierādījumi lai nāktu klajā ar šādiem apgalvojumiem un sauktu, nosaukt konkrētus vārdus. Mēs runājām arī par uh, lielākajām naudas atmaskāšanas afērām, kas ir atklātas mūsu pilnvaru laikā. Mēs ierosinām uh, konkrētus pasākumus brīvostām, speciālām ekonomiskām zonām, patentu lodziņiem, bankām, finanšu iestādēm, aicinām stiprināt sadarbību un koordināciju starp dalību valstīm, arī veikt globālus pasākumus, Eiropas Savienība uzņemties vadošo lomu, lai panāktu globālu taisnīgumu nodokļu jomā, iesaistot attīstības valstis. Tāpat uh, konstatējam, ka liels skaits dalību valstu nav uh, saulēcīgi transponējuši tiesību aktus, lai varētu cīnīties pret naudu atmazgāšanu, naudas atmazgāšanu un teris, terorisma finansēšanu. Tie ir tikai daži no piemēriem uh, Eh, par to, eh, ko esam sasnieguši šajā eh, ziņojuma projektā. Ir jāatzīst, ka Eiropa piecu gadu laikā ir sasniegusi daudz cīņā pret finanšu noziegumiem un nodokļu nemaksāšanu, bet vēl daudz, kas ir arī jādara. Atsevišķas dalību valstis nav nodrošinājušas uzraudzību, nav īstenojušas sadarbību, nav rīkojušās. Uh, Vairākas Eiropas bankas nav pildījušas tiesiskos uh, pienākumus attiecībā uz prasībām pazīst savu klientu. Uh, regulatīvais ietvars nav izrādījies pietiekams, lai uh, varētu novērst, atklāt un sodīt šādas nelegālas darbības. Un mums nav Eh, nekādas citas izvēles, kā uz to visu norādīt un, eh, un nāk klajā ar ierosinājumiem. Mūsu ziņojuma apjoms ir bijis ierobežots, un tas nozīmē, ka mums ir vēl papildu piecas lapuses garš teksts, ko iesniegsim kā grozījumu, kur ir atspoguļotas uh, Eh, tie visi ziņojuma tematiskie aspekti. Kolēģi, kā jūs zināt, mūsu darbs nebūtu vēl nav beidzies mūsu īpašajā komitejā. Mēs eh, turpināsim rīkot eh, uzklausīšanas, brauksim komandējumos. Un tas viss atspoguļosies arī ziņojumā. Mēs līdz referenti turpināsim strādāt pie šā ziņojuma. Uh, papildinot to ar kopīgiem grozījumiem. Tāpat arī no jums, kolēģi, un politiskām grupām esam saņēmuši grozījumus, un mums vēl ir īpaši temati, pie kā vajadzētu eh, vairāk strādāt eh, atlikušajā laikā. Uh, Uh, pirmkārt, mums daudz kas jādara, lai nodrošinātu reālu efektīvu trauksmes cēlāju aizsardzību Eiropā. Uh, uzklausīšana ar Hovardu Vilkinsonu no uh, Danske Banku un viņu viņa advokātu atklāja, cik uh, slikta ir situācija attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību. Eiropā mums jā. Ja jāpanāk, lai tiktu pieņemti atbilstoši tiesību akti gan dalību valstīs, gan Eiropas saimnības līmenī. Mums uh, notiek sarunas par uh, trauksmes cēlāju direktīvu, un tas būs uh, izšķiroši pagrieziena punkts mūsu darbā, lai uh, nodrošinātu uh, trauksmes cēlāju aizsardzību bet mums vēl ir uh, jāņem vērā arī ekspertu ieteikumi par sektoriem specifisku tiesību aktu pieņemšanu mm, eh, šai jautājumā, tāpat par informācijas neatklāšanas līgumiem un uh, to mm, tie tiek izmantot, lai apklusinātu trauksmes cēlēs. Arī šī problēma ir jārisina. Tā saucamā X eh, vai slepenie dosjē. Eh, un šeit runa ir par nopietniem noziegumiem, nav trā, par kum eks skandālu, jo šeit ir nodokļu maksātāju naudu nozaguši um, banķieri uh, Dubajā, Šveicē, Luksemburgā. Un to varēja īstenot uh, viņi tādēļ, ka trūka sadarbības un informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm, un tas ir šokējoši. Un uh, šie noziedznieki darīja uh, visu iespējamo, ko dalību valstis nedarīja. Viņi cieši sadarbojās, un mums ir jāatcerās jāatklāj šis skandāls un jāpiedāvā eh, tādi risinājumi, kas novērstu šādu skandālu atkārtošanos. Es eh, ceru arī uz turpmāku labu sadarbību un ka mūsu ziņojums eh, būs ļoti labs tās rezultātā. Un vēl pēdējais komentārs strādājot šajā komitejā mums bija ļoti intensīva sadarbība un uh, sekretariāts nodrošināja ļoti konstruktīvu darbu. Pateicos visiem kolēģiem un ceru, ka uh, šāda konstruktīva pieeja saglabāsies līdz pat mūsu pilnvaru beigām. Paldies! Paldies! Tagad es došu vārdu Klinskungam, 4 minūtes altgrupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos abiem līdzreferentiem pateikties par paveikto darbu. Viņi sagatavojuši ļoti līdzsvarot ziņojumu, kur viena lieta eh, skaidri redzama. Komiteja ir cītīgi strādājusi, organizējusi daudz uzklausīšanu. Tur, kur varbūt es neesmu pilnībā apmierināts, ir saistībā ar konkrētajiem eh, priekšlikumiem. Galu galā, lai mēs radītu kādu ietekmi, mums ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kas ir jāmaina. Mēs šeit runājam par milzīgām naudas summām. Ja mums izdosies kaut vai lielu daļu atgriezt no šiem līdzekļiem eh, pie nodokļu maksātāja naudas, tad mums nav vairs jāstrīdās eh, pār 1,1 vai 1,3% budžeta pieaugumam. <clears throat> Ir pilnīgi skaidrs, ka tā sauktā nodokļa optimizēšana nav uh, akceptējama, tā ir jāierobežo. Jautājums, vai mēs izvēlamies pareizo ceļu? Domājot par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un kas šeit tiek ierosināts attiecībā uz digitālajiem uzņēmumiem un digitālu nodokļu ieviešanu, ka tas būs taisnīgi, uzskatu, ka tas ir kļūdaini. Šeit minētie skaitļi ir simulācijas rezultāts, kam nav īsti uh, reāls pamats. Tikmēr jau, kamēr šie skaitļi ir uh, izstrādāti, um, to sākotnējais autors saka, ka šie skaitļi ir kļūdaini un uh, atsauc savu vārdu no šīs metodes. Un eh, šie šeit jābūt ļoti piesardzīgiem, lai neizdarītu kaut ko tādu, kas arī sistēmiski ir ļoti eh, sarežģīti izdarāms, piemēram, peļņu pielīdzināt apgrozījumam. Ir trīs lielas jomas. Eh, viena ir PVN. Nu jau 11 gadu runājam par uh, krāpniecība PVN jomā. Visi zinām, kas jāizdara, bet mums neizdodas neko mainīt. Dalību valstīm daudz vairāk nekā līdz šim ir nopietni jārīkojas. Tas mums absolūti neko nedod, ja mēs organizējam vienu uh, pētījumu pēc uh, otras. Attiecībā uz kumeks un kumkum skandāliem, nu, tas īsti neko nedod uh, ja mums ir eh, jādzird no nodokļa iestādēm, ka tās nav atbildīgas. Ba pašām bankām, kas statotiski darbojas, ir skaidri jādeklarē, ka viņš šāds darījums neatbalstīs un neatļaus, un ja viņi to pārkāpj, tad tam ir jābūt savām sekām. šeit eh, tie, kas tiek pieķert šādās darbījās, eh, darbībās, viņiem ir eh, līdz mūža beigām jāizliedz nodarboties ar konkrēto profesionālo darbību. Īpaši es runāju par brīvajām profesijām, konsultantiem un tā tālāk. Un varbūt mums ir kāds uh, Eiropas FIB jāizveido, kas intensīvi strādāt ar šo jautājumu. Un kum eks skandāli nedrīkst vairs notikt. Ļoti svarīgi ir arī trauksmes cēlāja aizsardzība. Es piekrītu, tas ir jāuzlabo, bet ne tikai par trauksmes cēlājiem ir jārunā. Vakar mēs klausījāmies, ar kādām grūtībām saskaras pētniecības žurnālisti, kurus sūdz tiesā bagāti miljardieri, un kas uh, šajā gadījumā nozīmē, ka žurnālisti nevar uh, iztērēt uh, simtiem tūkstošu eiro, lai aizstāvētu sevi. Ar to arī beigšu izteikšanos, jo beidzas laiks. Paldies, Migels Urbans Krespo, goja grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, tiešām mēģināšu ieturēties man atvērētajā laikā. Struktūra tām reformām, kuras esam paredzējuši, manuprāt, ir laba. Mūsuprāt, uh, ir apsveicam, ka ir izveidota šāda metodoloģija. Mūsu politisko grupu vairāk uztrauc tas, ka referenti ir gatavi diskusijām ar citām politiskajām grupām par šā ziņojuma saturu, jo šķiet, ka joprojām parlamentā valda lielo koalīciju gars, un vai tas tiešām nozīmēs to, ka mēs varēsim adekvāti diskutēt un ka uh, ēnu referentu sanāksmēs mēs tiešām strādāsim pie teksta pēc būtības, jeb vairāk būs tāda nepatīkamo politisko spēku izstumšana no sarunām un liela koalīcija uzvarēs mūžīgi mūžos. Negribētu, lai tas atsko, atspoguļotos ziņojuma gala versijā. Laika mums nav daudz un jāatminās viens būtisks moments. realitāte ir pārāk briesmīga. Visi šie skandāli mūs ir pārņēmuši. Mēs netiekam līdz ar noteikumu kopumu, mēs netiekam līdz strukt, ar savām struktūrālajām izmaiņām, un Eiropa šobrīd jau ir iegrimusi nodokļu izvairs skandālos vienā pēc otra. Uh, ir banku koalīcijas, kapitāls bīdās no vienas vietas uz otru. Tas notiek Eiropas Savienībā un arī pāri Eiropas Savienības robežām. Mēs visi to zinām, bet neviens nedara. Šķiet, ka ir tāds nodokļu caurums struktūra struktūras veidojumā, un pa to aizplūst tikpat kā visa nodokļu nauda pāna dokumentos, taksa, taksa divi. Un arī mūsu grupā visi šie dokumenti ir pieņemti, parlaments plenārsēdē par tiem ir balsojis. Un tomēr, kas tad ir mainījies gan pana dokumentu komiteja, gan arī iepriekšējās taks komitejas par to runāja, bet uh, Eiropas parlaments tik daudz pie tā viss ir strādājis, un šķiet, ka mēs vairs nespējam ielikt aizajošā vilcienā. Domāju, ka mums ir jārunā tieša valoda. Mums ir nepieciešams šajā ziņojumā runāt par starpniekiem. Nevar runāt tikai un vienīgi par bankām ziņojumā, jo ir pierādījies, ka naudas atmazgāšanā darbojas ne tikai bankas, bet arī dažādu līmeņu un dažādu lielumu starpnieki. Tāpat šie starpnieki spēlē savu jomu, no, lomu nodokļu izvairē un nodokļu nemaksāšanā. Un tas, ka par to vispār ziņojumā netiek bilst ne vārda, manuprāt, nav pieņemams. Nodokļu atlaišana. Arī par to mēs runājām pana un vai kaut kas ir mainījies. Es saku, ir tādas jomas, kurās mēs šajā komitejā vairs neesam tik strikti kā iepriekš. Ir vesela virkne problēmu, kuras Mēs nevēlamies risināt, piemēram, Kipra un Luksemburga un citas nodokļu oāzes vai pat paradīzes. Pāna dokumentos tas viss parādījās, bet kas tālāk notiek? Jau pāna dokumentos mēs runājām par finanšu izmeklēšanām un šīs izmeklēšanas pie kā tās ir novedušas. Šajā ziņojumā mēs to it kā pieminam, bet par to runā arī Inta komiteja. Tātad jau par šiem jautājumiem mēs sākām runāt 16. gadā. Ir arī citi momenti, pie kuriem it kā, eh, kur it kā tiek pieminēts šajā ziņojumā, bet eh, nekas nemainās. Par nodokļu paradīzēm tiek eh, uzskaitītas sešas valstis, neviena no tām neatrodas Eiropas Savienībā. Par bepsiem runājot, nepietiek tikai ar pamatprincipu ieviešanu un īstenošanu. Nodokļu līgumi, kuros atspoguļotos eh, starptautisko uzņēmumu realitāte arī nav. Un pēdējais, es saprotu, runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētājs saka, mums ir jāpieturās pie katram atvēlētā runāšanas laika. Gīgold kungs, četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem par sagatavoto ziņojumu. Jāsaka, es šeit nesaredzu šādu lielu koalīciju loģiku vai pat gaisotni, un es neredzu, ka tas eh, parādītos šodien. Es ar lielu prieku un patikšanu turpināšu sadarboties ar abiem līdz referentiem, neskatoties uz viņu politisko piedarību. Paldies jums! Otrs ziņojumā ir ļoti daudz kā laba, ļoti labs tas ir pēc satura, un jā, mums varbūt eh, vajadzētu salīdzināt ar to, kas ir parādījies iepriekšējo komitejas ziņojumā, un tiešām atsaukties uz tām rekomendācijām, kuras izstrādāja iepriekšējās šādas izmeklējošās komitejas, rekomendācijas, kuras gan ir, gan nav izpildītas. To vajadzētu iekļaut. Nākamais. Vajadzētu skaidrāk pateikt, ka vairāki komisijas labi priekšlikumi ir iestrēguši padomē. Tas attiecās uz valstīm specifiskajiem ziņojumiem, tas attiecās uz kopējo konsolidēto uzņēmumu nodokli. Es domāju, ka daudz problēmu pamatā ir šie iesprūdušie likumdošanas akti padomē, un parlamentam vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās tomēr beidzot ķertos klāt likumdošanas sagatavošanai. Mums ir jābūt ārkārtīgi eksplicītiem par to, ka padome nevēlas dalīties ar parlamentu ar dokumentiem, un mums vajadzētu pateikt arī par Bulgārijas prezidentūras rīcību, kura atteicās ierasties mūsu komitejā. Tas nozīmē, ka tā ir pārkāpus padomas un parlamenta labo sadarbu garu, un tas patiesībā ir līguma pārkāpums. Vēl bez tam mums svarīgi šķiet pieminēt arī to, ka DAC 3 direktīvā par nodokļu likumdošanu vēl joprojām ir plaisas, un ir tādi jautājumi par nodokļu, par, nod, par, um, um, par no, uzņēmumu nodokļiem ne tikai par patentlodziņiem, bet arī par nodokļu likmēm. Nākamais sadarbība Eh, dažādu dalību valstu starpā. Mēs redzam no dažādu dalību valstu puses, kuras pārdod pases, kuras atļauj pārcelt eh, pierakstu uz tādām dalību valstīm, kurās ir izdevīgāks nodokļu režīms, un pat piedāvājot bagātiem uh, bagātiem cilvēkiem specifiskus nodokļu režīmus, kā piemēram to dara Itālija. Eiropai kaut ko šeit vajadzētu pasākt. Vēl bez tam mēs redzam būtiskas nepilnības direktīvā administratīvās sadarbības noteikumos. Piemēram, ieņēmums, kurš ir, ie, kurš ir iegūts no nekustamā īpašuma, nav iekļauts šajā direktīvā. Tas pats attiecas arī uz, nodo, uz naudas atmazgāšanas direktīvu un nodokļiem. Ļoti daudz cilvēku izjūt to, ka, piemēram, mājokli noīrēt ir grūti un tajā pašā laikā nodokļi īpašniekiem nav. Eiropas līmenī vajadzētu atregulēt arī kriptovalūtu jautājumu. Par to jau esam runājuši gandrīz sausām mutēm. Mums arī vajadzētu pieminēt tās negatīvās sekas, kas ir vēlo, vē, ne, negatīvās tendences, kas ir vērojams jaunatīstības valstīs. Un visbeidzot, es domāju, ka. Um, To, ko jau Volfs Klints pieminēja par intas likumdošanu, uh, Un visbeidzot, kum eks skandāls. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums eh, Eiropas eh, finanšu policijai vai kam citam ir jāpieprasa nodrošināt tādu pašu aizsardzību mūsu iedzīvotājiem no finanšu noziegumu veicējiem, kā tas ir kā iedzīvotāji tiek aizsargāti no parastiem kriminālu noziedzniekiem, jo, manuprāt, tas pa lielam ir viens un tas pats. Priekšsēdētājs neredzu citus referents, ēnu referents neredzu. Tad pārējām pie otrā uh, jautājuma raunda Vandarkāla Vunks. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, vēlētos pateikties referentam Manuprāt, tas arī ir ļoti labs teksts, kurā ir uzsvērtas svarīgākās detaļas, un to vēlētos uzsvērt. Ļoti svarīgi, ka šeit tiek runāts par faktiem. Milzīgs darbs, ko ir paveikuši abi līdzreferenti apkopot statistiku. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs balstamies uz faktuālu materiālu. Un es domāju, ka tas arī nāk par labu mūsu komitejas darbam, ka mēs strādājam tikai un vienīgi ar faktiem. Manuprāt, tas apliecina šā ziņojuma kvalifikāciju, kvalitāti. Nākamais krāpšanās ar PVN. Es domāju, ka ir pienācis laiks beidzot atzīt, ka tieši PVN krāpšanās ir rada baigos caurums budžetā. Šobrīd visiem ir skaidrs, ka atšķirības, pie tam milzīgās atšķirības starp dalību valstu PVN, piemēram, Beļģija ir aprēķinājusi, ka e, apmēram 3 miljārdi tai aiziet garām tieši PVN krāpšanās dēļ, un mana valdība ir jau pieņēmusi lēmumu, ka, ja izdotos izvairīties no krāpšanās ar PVN, tad Beļģijas budžetā nebūtu sarkano skaitļu, respektīvi Beļģijas budžets būtu salīdzvarots. Ko tad darīt Eiropas Savienības līmenī? E, es domāju, ka jā, e, cīņa pret e, negodīgām schēmām no PVN izvairē mums vajadzētu kaut ko pasākt. Uh, Un vēlētos redzēt tekstā tādu stiprāku vārdu par tieši šo jomu. Riski, naudas atmazgāšana un tagad par sadarbību. Protams, ka um, visas šīs um, nodokļu izvairs rada negatīvas sekas iedzīvotājiem un visbeidzot par kriptovalūtām. Uh, Mums vajadzētu prasīt komisijai, lai tā sagatavo konkrētus priekšlikumus. Tātad vajadzētu izveidot Eiropas līmeņa ietvaru, kurā būtu noteikumi, likumdošanas akti, lai tiešām šīs kriptovalūtas taptu atrunātas, bet vēlreiz milzu aplausi abiem līdzreferentiem. Thank you for SND Elish Line, four minutes. Jā, paldies. Tālāk vārdu dodu nākamajam, nākamajai runātāji uz četrām minūtēm Elish Line. Paldies, es vēlētos pateikties uh, uh, abiem līdzreferentiem. Es domāju, ka šīs komitejas uh, locekļi ir izveidojuši lielu kompetenciju šajā jomā, un tas arī parādās tekstu kvalitātē. Vēlētos par eh, attīstības perspektīvu runāt nodokļu jomā. Nodokļu kopējai ietekmei eh, ir arī jātiek ņemta vērā, un PVN šeit ir īpaša loma attiecībā uz jaunatīstības valstīm pievienotās vērtības nodoklis ir viens no efektīvākajiem veidiem valdībām, kā iekasēt resursus. Bet mums ir arī jācīnās pret regresīvu aplikšanu nodokļiem un jāizstāv progresīvu sistēmu jo tas bieži vien nozīmē pakalpojumu um, finansējumu samazināšanu iedzīvotājiem balsojot par rezolūciju 2015. gadā par to, kā palīdzēt jaunatīstības valstīm eh, cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, mēs eh, lietojām formulējumu starpvaldību risinājums. Ir svarīgi, lai Eiropas komisija un dalību valstis darītu to, ko mēs rezolūcijā prasījām. Tāda domino efekta analīze uh, Um, kas ir izvairījušos no nodokļu nomaksai Eiropas Savienības dalību valstīs un kādu ietekmi tas atstāja uz citām valstīm. Tāpēc es aicinu to eh, iekļaut tekstā. Tāpat es vēlētos eh, mainīt līdzsvaru starp attīstības un jaunatīstības valstīm attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem, balstoties uz ANO eh, modeļiem kas bija ļoti svarīgs e, secinājums pēc mūsu uzklausīšanām. Tāpat arī Eiropas Savienības iestāžu loma jāizceļ ir tad, kad notiek sarunas par nodokļu nolīgumiem. Es domāju, ka viena balss ir ļoti e, efektīvs risinājums, nevis daudzas atšķirīgas. Es ceru, ka mans ieguldījums palīdzēs stiprināt šo ziņojumu. Paldies, Alde, Volsklīns, nē, Varbūt tad es varu izmantot Alda grupas laiku, lai izteiktu piezīmi, kas varbūt nav gluži par būtību, bet gan par pieeju. Es vēlos atgādināt to, ko mēs visi konstatējam, ka šis nav parasts komitejas ziņojums. Šī komiteja tika izveidota, lai izstrādātu šo ziņojumu Un šī nolūkā bija tik organizēta daudzas uzklausīšanas, arī vizītes, tam, tas bija saistīts ar gana lielām izmaksām. Šim ziņojumam būtu jāuzsver arī visu cetur, četru komiteju darbu šajā sasaukumā, šajā jomā. Un arī mūsu sasaukums sākumā mēs runājam par to, ka ir jākoncentrējas uz efektīvu īstenošanu un rekomendāciju ietekmi no iepriekšējām komitejām. Kopumā mm, domāju, ka šim ziņojumam ir jābūt kā Rolls-Royceam starp citiem ziņojumiem. Mums ir skaidri jārunā par to, ko nozīmē ieteikumu īstenošanu, kā tā jāizskatās, un jārunā par tālākām e, rekomendācijām un konstatējumiem. Tāds bija mans piezīmes. Un tagad zaļajiem eh, Svens Gigolds. Nē, nē, jūs jau mani tik daudz esat uzklausījuši šajā komitejā pietiks. Tas nozīmē, ka mēs esam ļoti efektīvi strādājuši Un brīvais mikrofons tālāk. Pols Tanks. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties abiem līdzreferentiem par ļoti interesantu un konstruktīvu ziņojumu. Es centīšos izteikties īsi. Pirmkārt, man liekas, ka ļoti grūti ir strādāt pie nodokļu jautājumiem, ja trūks datu un nav iespējas analizēt datus. Mēs strādājam, varētu salīdzinoši teikt, tumsā. Pētnieciskā infrastruktūra ir jāuzlabo, lai dati būtu pieejami no nacionālajām nodokļu administrācijām. Tad mēs varētu uzlabot lēmumu pieņemšanu. Tā bija pirmā lieta. Un piemērs šeit varētu būt digitālā, digitāls pakalpojumu nodoklis. Otra lieta, kas man pietrūkšai ziņojumā. Sadarbības starp dalību valstīm joprojām eh, nav pieminēta. Mēs zinām, ka ir svarīgas plūsmas starp dalību valstīm, par sliktu tām dalību valstīm, kuras e, ir augsta nodokļa likme, un par labu dalību valstīm, kur ir zema likme. Es esmu no Nīderlandes, es varu teikt, ka jā, ir daudz līdzekļu, kas no e, Francijas, Vācijas, e, Itālijas plūst uz Nīderlandi. Nevar būt tā, ka uh, ir šāda ietekme vienai dalību valstī uz citu dalību valstu finansēm. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama eiropeiska pieeja, piemēram, arī attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu. Mums ir jāatrod labāk, efektīvāk risinājumu, kā iespējami centralizēta cīņa. Kā Svens Gigolds un citi prasīja šeit Eiropeisku FIB Ja jau noziegums ir pārobežu, tad arī e, cīņai pret to ir jābūt pārobežu. Tur ir nepieciešams ne tikai politiskais atbalsts, bet arī sabiedriskais atbalsts. Paldies! Pirko Lērlenkundze. Kiitos puheenjohtaja. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, eh, paldies abiem līdzreferentiem, un es vēlētos pateikties visiem, kur ir piedalījušies šā ziņojuma sagatavošanā, kā deputātiem, tā arī sekretariāta deputātiem. Eh, šajā komitejā, kurā mēs runājam par nodokļiem, mēs esam paveikuši ārkārtīgi svarīgu darbu, lai nodrošinātu naudas atmazgāšanas apkarošanu. Runājot par žurnālistu darbu, par to, kā viņi atspoguļo šos noteikumus un notikumus un pēdējos skandālus, ir skaidrs, ka mūsu komitejā vēl ir daudz darāmā, bezgalīgi daudz. Es eh, tomēr vēlētos, lai šajā ziņojumā tiktu runāts arī par tā saucamajām zelta vīzām. Šīs zelta vīzas, kas tiek izdotas eh, ārzemniekiem, bagātiem, ir arī drauds Eiropas Savienībā. Es eh, nevēlētos, lai šādas eh, sistēmas darbotos. Nedrīkst būt tā, ka Eiropas Savienības pasi un pilsonību var nopirkt ar lielu un pat ne pat tik lielu naudu. Es domāju, ka mums e, ir jāizskata visu šādu vīzu pieprasītāju izcelsme. Vēl es vēlētos, lai um, dalību valsts pēc iespējas ātrāk apteiktos no šo zelta vīzu piešķiršanas prakses. Arī komisijai vajadzētu izmeklēt vairākas no šīm zelta vīzām. Es no sirds sirds ceru, ka nākotnē mūsu ierēģi būs vairāk uzņēmēji darbības pilni, proti, kad parādās šādi skandāli, ir kaut kas jāuzsāk, jo nav pieņemams, ka šie skandāli parādās nevis caur komisijas vai dalību valstu ierēģu darbību un tās rezultātā, bet gan to atspoguļo žurnālistu avīzēs. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Volfs Klints. Jā, es vēlējos pieminēt tikai to, ka nodokļu krāpniecības apmēri šobrīd jau ir zināmi lielākai daļai sabiedrības. Par to tiek runāts, tas parādās mēdījos. Manuprāt, aizvien vairāk iedzīvotāji sāk jautāt sev, vai viņi vēl var uzticēties Eiropas Savienībai kā teritorijai, kur tiesiskums tiek piemērots un īstenots. Un ja šādas šaubas pieaug, tad mēs riskējam ar to, ka iedzīvotāji sāks šaubīties par to, vai demokrātija vispār ir pareizā pārvaldes sistēma. Mums šo situāciju nevajadzētu uztvērt pārāk vieglprātīgi. Šeit nav runa tikai vien par nozaktās naudas atgūšanu, ko noziedznieki ir nozaguši no nodokļu maksātājiem. Nē, mēs šeit riskējam ar to, ka ja mēs neatradīsim risinājumus, tad mēs varam apdraudēt arī Eiropas Savienības pamatus un demokrātijas pamatus. Tāpēc es vēlos aicināt būt pēc iespējami, pēc iespējas precīzākiem ieteikumos, tuvojoties Eiropas vēlēšanām, lai varētu parādīt, ka mēs tiešām cenšamies e, noķert noziedzniekus. E, mēs jau zinām, ka, lai cik mēs dzītos pakaļ noziedzniekiem, viņi vienmēr ir soli priekšā. E, savādāk, ja mēs ne, neuzvarēsim šo cīņu, mēs varam zaudēt daudz vairāk. Paldies! Neredz nevienu, kurš vēl vēlētos izteikties brīvā mikrofonā. Es pievienošos tiem, kas izteica pateicību līdz referentiem par līdzšinējo darbu, un tagad došu vārdu viņiem noslēguma piezīmēm. Ludeks Nīdermājers, EPP. Paldies, paldies par šiem pozitīviem vārdiem. Pāris lietas, ko vēlēju sacīt. Mēs, protams, centīsimies iestrādāt uh, secinājumus, konstatējumus no uzklausīšanām, kas vēl tikai notiek. Vakar par kumeks un uh, šodien un tas noteikti noderēs. Atzinīgi eh, vērtēju ieteikumus par specifiskākām rekomendācijām tas nav mūsu mērķis eh, nebūt pietiekami specifiskiem, bet dažkārt ir grūti konstatēt, kāds tad ir pareizais risinājums. Es vēlos norādīt, ka šī ir problēma, kas pati par sevi neatrisināsies, bet esmu gatavs eh, uzklausīt ieteikumus. Un, protams, ka mēs uzstāsim uz iepriekšējiem parlamentā ieteikumiem un daži priekšlikumi, kā CCCTB, ir ļoti svarīgi, lai atrisinātu problēmas nodokļa jomā. Un visbeidzot, vēlētos arī pateikties Polam, kurš pieminēja trūkstošo datu problēmu. Savā ziņojumā mēs cenšamies eh, pēc iespējas maksimāli balstīties uz datiem un faktiem. Labāki dati nozīmē to, ka mēs varam nonākt pie labākiem secinājumiem, labākiem konstatējumiem, labākiem ieteikumiem. Noslēgumā ar nepacietību gaidu darbu pie kompromisiem. Un e, mēs ne tikai ar jepi strādājam kopā, lai atrastu kompromisus, bet esam gatavi to darīt ar citu grupu pārstāvjiem, tā skaitā. Paldies! Paldies, Ludek! Jepe Kofod, tālāk sociāldemokrāti. Paldies, priekšsarētāji! Paldies kolēģiem par ļoti konstruktīviem komentāriem. Klints kungs, jums pilnīgi taisnība. Tiesiskuma stingra piemērošana Eiropas Savienībā ir jābūt prioritātei mums visiem šeit. Uh, Gan runājot par nodokļu jomu, gan finanšu noziegumiem, tur mums ir liela atšķirība starp eh, likumu, kā tas ir rakstīts, un kā to piemēro dalību valstu iestādes. Ir ne, mūsu uzdevums tad censties efektīvi mazināt šo atšķirību. Viens komentārs vēl eh, par ziņojuma apmēru. Mums ir ierobežots teksta apmērs Mēs vēlētos vēl lietas iekļaut ziņojumā, bet mums ir jāizvēlas savas prioritātes. Arī iepriekšējie ziņojumi no citām komitejām, taks 1, taks 2, pana rekomendācijas un eh, ieteikumi rīcībai joprojām ir spēkā. Ja mums ir jāatkārto visu, uh, kas ir bijis iepriekšējos ziņojumos, mums nepaliks vietas saviem konstatējumiem un ieteikumiem, tā kā mums ir jāņem vērā arī teksta ierobežojumi. Jā, mēs uh, turpinām uh, darbu, ko iesāka iepriekšējais komitejas, kā priekšsēdētājs pareizi norādīja. Tāpat es varu piekrist eh, Gigoldu kungam par CCCTB un publisko eh, atskaitīšanos pa dalību valstīm. Tas tik tiešām ir kaut kas tāds, kas mums ir jāpabeidz līdz šī sasaukuma beigām. Jāmudina arī komisiju un padomi to darīt. Par sastarpējo sadarbību mēs eh, uzsveram atkal, ka padome īsti nedalās ar dokumentiem un īsti nav gatavi tādai patiesai sadarbībai. To mēs konstatējam atkal un atkal. Mums ir grūti veikt savu darbu, ja mēs nevaram piekļūt ziņojumiem un informācijai no padomas, kas mums ir nepieciešama, lai mēs varētu strādāt atbilstīgi. Mēs piefiksējām visus komentārus. PVN krāpniecība arī ir liela sadaļa. Arī ņemot vērā paradīzes dokumentus, ko mēs vislabāk atceramies no pagājušā gada. Tur jau mēs skaidri redzējām, kā pārobežu PVN schēmas eh, ar jahtām, privātajām lidmašīnām un tā tālāk. Šīs problēmas apmērs ir milzīgs. Šlēms kundze par jaunatīstības valstīm visam, ko mēs darām, būtu jābūt eh, atbilstīgi un saskaņoti ar attīstības politiku. Mūsu nodokļu politikai Eiropas Savienībā būtu jāsaskaņ ar mērķiem attīstības politikā. Līdz ar to politiku saskaņotība arī šajā kontekstā ir nepieciešama. Protams, mums ir jāpaskatās, vai tas, ko mēs ierosinām, atbilst eh, horizontālajiem principiem. Par īstenošanu. Mēs esam pieņēmuši daudz e, jaunu tiesību aktu, un mēs šeit aicinām izveidot nākamajā sasaukumā apakškomiteju nodokļu jautājumos. Tieši tādēļ, ka mēs redzam, ka daudz kas no tā, ko mēs esam apstiprinājuši šajā sasaukumā un prasījuši, tas ir vēl jāīsteno un ir nepieciešama parlamentārā struktūra, kas turpinās šo darbu. Un visbeidzot Polam vēlas sacīt, es piekrītu par datu trūkumu un dažkārt eh, aptuvenām aplēsēm, uz kurām mums jāpaļaujas, nepadara mūsu darbu vienkāršāku. Tā kā mums vajadzētu arī kā Eiropas Savienībai strādāt pie šī jautājuma, kas ļaus eh, mums uzlabot cīņu ar krāpniecību nodokļu jomā, krāpniecību PVN jomā. Mēs neesam nekāda lielā koalīcija, Miguel kungs kļūdaini to norāda. Mēs esam gatavi strādāt ar visiem, lai uzlabotu šo ziņojumu. Un balstoties uz pierādījumiem, balstoties uz konstatējumiem, kā jau izmeklēšanas komiteja pienākas, mēs tad sagatavojam šo ziņojumu. Jā, paldies! Vēlos sveikt arī Dānijas žurnālistu organizācijas praktikantus, kas šeit ir klāt. Sveicu jūs! Paldies līdzreferentiem, ēnu referentiem par šo darbu. Paldies visiem, kur izteicās šodien. Paldies par produktīvām, efektīvām debatēm, ko mēs uh, spējām pabeigt pat nedaudz ātrāk, tāpēc tagad neliels pārtraukums un atsākam precīzi 16. viedokļu apmaiņu ar komisāru Moskovičī. thank you, thank you, thank you so much.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 dear colleagues, let us resume. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Uh, Taksē trīs komitejas sanāksmē sveicam komisāru Moskavīši, kurš pie mums ir ieradies, lai runātu par iepriekšējo Eiropas parlamenta komiteju sagatavoto ieteikumu īstenošanu un arī pastāstītu par decembra ekofin ministru sanāksmi kam ir jāpieņem svarīgi lēmumi par digitāliem nodokļiem. Cerams, tas tā notiks, un arī par nodokļu paradīžu pelēko sarakstu ir virkne tematu, kas būtu jāapspriež mums ar komisāru. Es uh, augstu Eh, vērtēju to, ka viņš eh, ir eh, mūsu komitejā ieradies jau otro reizi, ka viņam ir elastīga pieeja sadarbībā ar parlamentu. Sveicām jūs, komisāra kungs, un lūdzu jums iespēja teikt ievadrunu līdz 15 minūtēm garu. Paldies priekšsēdētāji, priekšsēdētāji vietnieki, godātie deputāti, dāmas un kungi, pateicos par šo uzaicinājumu, ko pieņēmu ar lielu prieku. Ir astoņi mēneši pagājuši kopš komitejas izveidas, vēl palikuši četri mēneši darba. Ir īstais brīdis izvērtēt sasniegto mūsu kopējā cīņā pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Uh, jau e, no šī sasaukuma sākumā komisija un parlaments ir strādājuši roku rokā. Īpašās komitejas parlamentā ir e, veikušas e, īpašu uzdevumu takse, takse divi, pānā komiteja pēc mums zināmajiem uh, finanšu skandāliem, Luxlīks, Panāmas dokumenti, futbolīgs, paradīzes dokumenti un uh, nesen arī kumeks. Un parlaments ir pierādījis, ka ir pilnīgi uh, ļoti svarīgs spēlētājs, bez kura mēs nevaram iztikt uh, cīņā un mēs esam pilnīgi dabiski sadarbības un cīņu partneris. Pateicos jums par uh, atbalstu. Mums ir jāpiepilda mūsu līdzpilsoņu cerības. 75% no viņiem uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jādara vairāk cīņā pret uh, nodokļu krāpniecību un ka tai jābūt uh, prioritātei. Un uh, mums ir jāturpina šis darbs līdz pat parlamentu vēlēšanām, lai uh, Uh, un jāpanāk arī, lai uh, nākamais parlaments, nākamā komisija strādātu pie uh, taisnīgākas un caurskatāmākas nodokļu sistēmas ievei, izveides. Ir pagājuši jau trīs gadi kopš pirmās komitejas izveides un varam arī sastādīt bilāns par to, kas ir uh, sasniegts. Un arī mēs varam komisijā lepoties ar sasniegumu. Mēs uh, četru gadu laikā esam panākuši vairāk nekā iepriekšējos 20 gados. Uh, uh, pagātnē mēs esam uh, saskarušies ar bloķēšanos, bet tagad kopš 2014. gada esam pieņēmuši 13 priekšlikumus. Tas liecina, ka ir mainījusies mentalitāte. Dalību valstīs, protams, ir bijis sabiedrības spiediens un arī ņemot vērā notikušos skandālus, arī starptautiskās institūcijas ir pastiprinājušas spiedienu. Un jāsaka, ka tiešām gaisotne ir mainījusies. Uh, Šo četru gadu laikā mēs esam vadījušies pēc diviem pamatprincipiem - atklātība un taisnīguma nodokļu jomā. Atklātības eh, caurskatāmības jomā eh, svarīgs priekšlikums ir eh, nodrošināt atklātību finanšu starpnieku darbībā, proti banku, advokātu un konsultantu biroju darbībā un uh, ir jānosaka spēles noteikumi arī visiem tiem, kas strādā uz legalitātes robežas. Šie jaunie mm, noteikumi finanšu starpniekiem no 2020. gada uzliks par pienākumu šīs uh, schēmas paziņot uh, nacionālajām nodokļu administrācijām. Mērķis nav viņus sodīt, bet ir uh, nodrošināt administrācijām uh, informāciju un iespējas uh, mainīt uh, likumdošanu, uh, ja tiek konstatēts, ka tiek novināta nodokļu bāze un arī um, novērst to, ka šādi starpnieki darbojas tā saucamajā pelēkajā zonā. Mēs arī uh, padarām vispārīgas informācijas apmaiņas Eiropas Savienībā, jo tas ir ļoti svarīgs. Un pēdējās atklāsmes par kum ekslietu liecina par to, ka ir pastāvējuši nopietni trūkumi iedo, uh, informācijas apmaiņā starp uh, nacionālām uh, nodokļu administrācijām. Un, uh, ja Eh, tā tad nebija pietiekamu stimulu un vēlmes eh, sadarboties. Un tādēļ jau kopš 2014. gada mēs ierosinājām mainīt noteikumus par informācijas apmaiņu Eiropas līmenī. Dažkārt tā bija vienkārši tāda nu, brīvprātīga, tagad eh, informācijas apmaiņa ir obligāta. Šobrīd dalību valstīm ir jāsniedz visa informācija par eh, eh, kontiem, eh, finanšu nolīgumiem starp valstīm un uzņēmumiem, lai nodrošinātu lielāku taisnīgumu starp dalību valstīm. Mēs zinām, ka atsevišķas dalību valsts iestājas par uh, Uh, nodokļu konkurenci, jo dažām dalībvalstīm tas ir uzņēmē darbības modelis. Tāpat mēs zinām, ka šīs labvēlīgākās uh, nodokļu sistēmas uh, izmanto uzņēmumi, kas izteno agresīvu nodokļu plānošanu, lai nemaksātu savu nodokļu daļu. Uh, un tas noved pie negodīgas nodokļu konkurences un ir jāpārtrauc šāda prakse. Komisija ir aktīvi ķērusies pie darba un martā mēs esam identificējuši septiņas dalību valstis, kuru nodokļu sistēmas tiek izmantotas agresīvai nodokļu optimizācijai. Mēs negribam nevien, uh, uz nevienu rādīt ar pirkstu, bet mēs gribam izveidot tādu sistēmu, kas nāk par labu visiem uzņēmiem Eiropas Savienībā pilsoņiem. Esmu ticies ar uh, vairākiem ministriem, kas ir ierosinājuši veikt konkrētus pasākums, tas ir solis pareizā virzienā, vēl daudz kas ir jādara, un eh, šāds uh, Eh, dialogu konsultāciju instruments darbojas. Mēs, protams, cīnāmies arī par nodokļu atklātību ārpus Eiropas robežām. Mēs zinām, ka nodokļu paradīzes tiek izmantotas eh, nodokļu optimizācijai un krāpšanai. Un Eiropas Savienība ir uzņēmusies savu atbildības daļu un uh, eh, 2017. gada decembrī 28 dalību valstu finanšu ministri apstiprināja uh, nodokļu paradīžu mērķi melno sarakstu. Protams, pastāv joprojām diskusijas par to, vai šis saraksts ir pietiekami garš vai nē, bet, nu, es gribu teikt, ka man labāk patīk šis pelēkais saraksts nekā melnais saraksts. Ir 65 valstis, kam ir jā īsteno noteikti pasākumu, lai nenokļūtu melnajā sarakstā. Un es varu jums apliecināt, ka tas ir ļoti, šī pieeja ir ļoti efektīva, jo ir uh, daudzas valstis jau uh, veikušas uh, noteiktus pasākums un dalību valstis to ņem vērā. Tātad nesen uh, Um, Namībija bija tā, kas tika svītrot no šī saraksta, bet tagad jau tikai piecas valstis ir palikušas sarakstās no sākam, sākotnējām 17 valstīm. Un es gribētu tagad runāt par ļoti svarīgu komisijas iniciatīvu, proti par digitālo uh, nodokļu sistēmu. Kādēļ tas jādara? Jo digitālās tehnoloģijas pārveido mūsu ekonomiku, bet nodokļu sistēma ir maz mainījusies gandrīz gadsimta laikā. Kā aplikt ar nodokļiem nemateriālas uh, lietas, ja visa šī nodokļu sistēma balstās uz uh, fizisku klātbūtni. Tātad šie noteikumi ir novecojuši un tādēļ digitālās nozares uh, peļņa praktiski nemaz netiek aplikta ar nodokļiem Eiropas Savienībā. Tas ir absolūti nepieņēmami mūsu pilsoņu skatījumā. Šī situācija ir jāmaina, un tas arī ilgtermiņā apdrauda uh, publiskās vai valstu finanses, jo arvien lielākas summas tiek zaudētas līdz ar digitālās ekonomikas attīstību. Tas arī kropļo konkurenci, uh, jo starp uh, digitālo ekonomiku un uh, citiem tradicionālākiem uzņēmiem. Tātad šeit ir lielas atšķirības nodokļu likmēs - 23%, tradicionālajiem uzņēmiem 9%, digitāliem uzņēmiem un tādēļ ir uh, jāizveido taisnīga nodokļu sistēma šiem digitāliem uzņēmumiem un mēs ieviešam digitālās pre, uh, klātbūtnes jēdzienu un uh, Eh, Ekofina padomēji nākam nedēļ ir jāpieņem lēmumi. Un mēs ierosinām noteikti pagaidu nodokli eh, apgrozījumam eh, digitālā jomā. Diemžēl joprojām nav panākta uh, vienošanās, tomēr atbalsts šim priekšlikumam ir ievērojami pieaudzis un līdz pēdējiem brīdīm turpināšu strādāt, lai dalību valstis pārvarētu eh, savus iebildumus un līdz gada beigām eh, to izlēmt. Protams, ir, eh, būs grūti panākt šo vienprātību līdz 4. decembrim, bet mēs darīsim visu iespējamo. Un es eh, gribu norādīt arī, ka šeit mēs saskaramies ar vienbalstīgas lēmumu pieņemšanas eh, robežām. Un kā, teiksim, struktūra eh, reformu īstenošanu šāda pieeja var paralizēt. Un šeit ir daudzas jomas, kur mums būtu vēl jāstrādā. Tātad CCCTB vidas nodokļi un vēl citi, kur mēs esam sasnieguši lielu progresu, bet uh, galīgais lēmums nav pieņemts un tādēļ nākamā gada sākumā um, ierosināšu, ka, tāpat kā to darīja Žans Klots Jungers, uh, pāriet no vienbalsīgas lēmuma pieņemšanas uz uh, kvalificētā vairākuma balsojumu, un tas palīdzēs virzīties uz priekšu galvenajās eh, struktūra reformu jomās. To arī no mums sagaida pilsoņi. Nevar pieļaut, ka kāda viena eh, spēlētāja grība bloķē visu citu vēlmi virzīties uz priekšu. Tātad pārēja pie kvalificētā vairākuma balsojuma palīdzēs virzīt uz priekšu iekšējā tirgus eh, tiesību aktu priekšlikumus, arī palīdzēs izvērst uh, Uh, fiskālās politikas darbības jomu Eiropā, teiksim, uh, tādās jomās kā uh, vides aizsardzība, uzliekot nodokļus piesārņotājiem, veicinot kopīgu enerģetikas politiku Eiropā. Un es esmu arī pārliecināts, ka šai sakarā uh, Rīcības kodeksa grupai ir svarīga Roma, loma spēlējama, e, tā palīdz komisijai šai darbā, un arī komisijai vienai pašai ir grūti izvērtēt 28 vai 27 e, valstu e, fiskālos politikas pasākumus. Tomēr šī grupa, kaut arī tās darbība ir liederīga, varētu vēl uzlabot savu darbību. Uh, un pēc uh, tās reformēšanas esmu pārliecināts, ka šī grupa varētu kļūt par komisijas un parlamenta sabiedroto ciņā par uh, taisnīgumā uh, nodrošināšanu nodokļu politikā Eiropā. Un uh, Eiropā ir arī uzņēmusies uh, um, līdera lomu, iztenojot uh, labu finanšu pārvaldību mūsu pilnvaru laikā Eiropas Savienība bija pirmā, kas veica pasākumus SAO ietvaros BEPS jomā, un mēs arī piedalāmies G20 darbā attiecībā uz digitāliem nodokļiem. Mēs esam arī pirmie, kas pieņēmuši direktīvu cīņai pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un mēs uh, vienmēr arī dzirdu G20 sanāksmēs, uh, un arī uh, Eh, ceturtdien eh, Buenos Airesā notiks kā 20 sanāksme un vienmēr mēs dzirdām pozitīvas atsauksmes par mūsu veikumu. Eh, dāmas un kungi, mums, protams, vēl ir daudz kas darāms kopīgiem spēkiem. Mūsu, mums vēl ir seši mēneši. Uh, Uh, mm, politisko debašu priekšā, lai pierādītu, ka, e, ko Eiropas Savienība var panākt un nodokļu taisnīguma uh, ziņā neko nevar izdarīt bez Eiropas Savienības. Katra valsts nevar savā nostūrī uh, panākt konkrētus rezultātus, un komisija turpinās uh, sadarbību, viedokļu apmaiņu, lai virzītos uz priekšu. Nākamā komisija varēs rēķināties ar nākamā parlamenta sasākuma atbalstu, kā tas vienmēr ir bijis. Un tiešām varbūt būtu labi, ja tiktu izveidota apakškomiteja Protams, ne jau es pieņemšu šo lēmumu, to pieņems parlaments, bet uh, lai mēs kopīgiem spēkiem uh, risinātu uh, nodokļu jautājumus, domājot par taisnīgumu un efektivitāti. Un es pats, esot šajā amatā līdz pat pēdējai darba dienai strādāšu, lai šos principus īstenotu dzīvē. Paldies, paldies, godātais komisāra kungs. Jūs ieskicējāt veselu virkni tematu. Un tagad eh, uzsāksim diskusijas. Vispirms eh, došu vārdu piecas minūtes jautājumam, jautājumiem un atbildēm. Jautājums nedrīkst pārsniegt vienu minūti. Un vispirms došu vārdu līdz referentiem. Vispirms EPP vārdā Nīdmērkungs. Paldies, eh, paldies komisāra kungs, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Man ir trīs vienkārši jautājumi. Pirmais, 17. gada novembrī jūs savā dokumentā par agresīvu nodokļu politiku iekļāvāt arī rekomendācijās, valstīm specifiskajās rekomendācijās. Vai jūs esat izvērtējuši šo rekomendāciju īstenošanu vai kaut kas ir uzlabojies? Otrs. Vairākas reizes mēs esam diskutējuši par ASV nodokļu reformu, un ir parādījies viedoklis, ka vairāk no šiem pasākumiem var būt pret Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumiem. Vai kaut kas šeit ir zināms jauns? Un visbeidzot. Uh, Eh, diskutējot par taks 3, eh, taks 3 eh, komitejas gala ziņojumu, mēs runājam par to, cik svarīgi būs iekļaut šajā ziņojumā CCCTB. Un padomē ir paredzēts kvalitatīvā vairākuma balsojums, vai runa iet par ciešākas sadarbības modeli, vai jūs vienkārši gaidiet, kad e, cilvēki mainīs savu viedokli. Vārds jums. E, paldies, deputāta kungs, paldies, ļoti interesanti jautājumi. Kā jūs ziniet, mēs e, pēdējos gados esam pieņēmuši veselu virkni likumdošanas aktu cīņā pret agresīvu nodokļu politiku. Un ir arī pasākumi paredzēti Eiropas pusgadā. Es uh, debatēs, eh, tiekoties ar atbildīgajām pusēm, teicu, ka ka fiskālajos jautājumos Eiropas Savienības politikai eh, nav eh, jauna, nav kopīga noteikuma un viss balstās uz BEPS. Es uzskatu, ka tas joprojām ir svarīgs jautājums. Mēs turpināsim dialogu arī Eiropas pusgada ietvaros, un mani darbinieki sazinās ar dalību valstīm, un mēs vēlamies ciešāku sadarbību ar eh, dalību valstu atbildīgajām iestādēm, jo tā tad eh, agres, agresīva nodokļu politika ir viena no mūsu prioritātēm. Kas tad ir mainījies? Mēs esam gatavi ar dalību valstīm sadarboties, un es varbūt vēlos jums šeit minēt vienu piemēru. Nīderlanda ir viena no tām valstīm, kurā mēs izstrādājām īpašas noteikums, kā apkarot eh, agresīvu nodokļu politiku. Un eh, mēs eh, tikāmies ar atbildīgajiem Nīderlandes Nīderlandes darbiniekiem, un Es esmu pārliecināts, ka kaut kas tiks darīts. Es eh, nedomāju, ka Nīderlanda būtu ko pasākusi, ja komisija nebūtu izdarījusi spiedienu un arī parlaments nebūtu izdarījis savas darbības. Par ASV nodokļu reformām mēs joprojām strādājam pie tā, un arī mums ir zināmas bažas par vairākiem punktiem. Piemēram, godīga nodokļu politika un kāda ir nodokļa kādas ir nodokļu attiecības pret eh, intelektuālo īpašumu. Kā eh, notiek aplikšana nodokļiem pārrobežu nodokļu eh, situācijā Un, eh, jā, jūs jau pieminējāt, ka var būt pretruns ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Šobrīd notiek sarunas ar atbildīgajām iestādēm un darbiniekiem ASV. Es tiekos ar finanšu departamentu, ar finanšu ministrijas pārstāvi no ASV, un tuvākajos mēnešos mēs arī šo dialogu turpināsim. Par CCCTB un par citiem jautājumiem. Es no sirds ceru. Es zinu, ka lieta jau ar to nebeigsies. Komisijā mēs par to diskutējam, un, protams, ka, um, kad es stājos pie komisāra pienākuma izpildes, tad. Um, Eh, it kā šis jautājums bija pabeigts, un es vēlētos, lai šis jautājums tiktu pabeigts burtiski pāris mēnešu laikā, lai manām pēcnācējam jau būtu labāka darba pamats. Vienu momentu vēlētos uzsvērt kvalitatīvā vairākuma balsojums nedrīkst šo procesu palēnināt. Tā tad mums ir jāmēģina vienoties par priekšlikumu, kur šobrīd ir uz institūciju galda pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētājs paldies, Jepe Koforts, S&D, līdzreferents paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs, ka jūs šeit ieradies. Arī es vēlētos uzteikt labos sadarbu garu un to, ka jūs esat apņēmības pilns cīnīties pret nodokļu izvairi Eiropā. Jā, taisnība, jūsu mandāta laikā daudz ir panākts, un tomēr ir vēl daudz, kas jāpabeidz līdz jūsu mandāta beigām, ja runājam godīgi. Viens moments, ko vēlētos pieminēt, ir tas, ka uh, uzņēmumu nodokļu bāze, tā kā raugoties atpakaļ pēdējos 20 gados, tad eh, no 35%, no 32, no 30, no 35% uz 32% ir samazinājusies eh, nodokļu bāze uzņēmumiem, un tā turpina kristies. Vai jūsuprāt eh, sadarbība starp dalību valstīm būtu vēlam šajā jautājumā? vai notiek sarunas ar padomi, vai ir darba grupā kādas idejas, un visbeidzot, jūs pieminējāt kum X-files, jūs pieminējāt to, cik svarīga ir sadarbība, bet reāla sadarbība starp atbildīgajām iestādēm Eiropas Savienībā. Vai jūs esat apņēmības pilns, ka jaunā direktīva, kura ir stājusies spēkā pirms vairākiem gadiem, ir tāda struktūra, uh, un tāds skelets, kas ir nepieciešams, lai tālāk darbotos un kādā veidā šai darbībai būtu jābūt. Vakar uzklausīšanā mēs dzirdējām, ka skandāli joprojām ir, ir joprojām krāpnieciskas schēmas, kas darbojās. To ir, uz to ir norādījuši eksperti. Mums kaut kas ir jādara, lai to apturētu. Paldies! Par pirmo jūsu uzdoto jautājumu, tātad priekšlikums CCCTB, kā nodrošināt godīgu nodokļu bāzi. CCCTB nav par nodokļu bāzi, bet gan par lielākas pārskatāmības nodrošināšanu uzņēmumu nodokļu bāzē starp dažādām dalību valstīm. Uh, Vēl bez CCCTB ir arī aptad, kurā ir atrunāta vesela pasākumu virkne, lai nodrošinātu to, lai uzņēmumi ik pa gadam nesamazinātu savus maksājamos nodokļus. Mēs esam iekļāvuši minimālos maksājamos nodokļus, bet, kā jūs ziniet, komisijai šeit kompetence arī beidzās. Mēs runājam par minimālo efektīvo nodokli, bet pie tā tālāk strādā dalību valstis. Minimālais efektīvais nodoklis nozīmē to, ka uzņēmumiem būs jāmaksā minimālais nodoklis Eiropas Savienībā, neskatoties uz dažādiem nodokļiem dalību valstīs. Un patiesībā šis jautājums kļūst ar vien aktuālāks pēdējos gados, jo Eiropas Savienība ir sagatavojusi savu darbu kārtību efektīvas nodokļu iekasēšanas eh, pasākumos. Uh, jautājums kļūst ar vien aktuālāks arī globālā līmenī, bet eh, dalība valsts nespēja tā kā vienoties. Ekofin 17. Eh, decembra 17. gada decembra eh, secinājumi par Eiropas efektīvo nodokļu minimumu dažādu apsvērumu dēļ padomu nespēja vienoties. Kā jau es teicu, komisija mēģina sagatavot ziņojumu par paraugu praksi, ko darīt. Par atad. Es uzskatu, ka ir jānomaina Eiropas Savienības līmenī noteikumi un salīdzinot ar uh, to brīdi, kad eh, visi šie skandāli sākās, ir nomainījies tas, ir nomainījušies divi aspekti - ir automātiska informācijas apmaiņa un ir uzlabojusies arī administratīvā sadarbība. Jo tieši tas, ka obligāta informācijas apmaiņa par eh, dalību valstu fiskālajiem lēmumiem, kā jūs ziniet, par eh, lielo starptautisko uzņēmumu maksātajiem nodokļiem šobrīd informācija ir pieejama, lai, apkarot nod, lai apkarotu eh, naudas atmazgāšanu. Un šajā direktīvā vēlreiz parādās šī obligātā prasība deklarēt uh, nodokļus, lai izvairītos no nodokļu izvairs. Es jau nesaku, ka šādi skandāli, ka tos mēs vairs šodien un turpmāk dzīvē nepieredzēsim. Tas būtu pārāk daudz vēlēts, bet es domāju, ka šādi skandāli kļūs, tos būs grūtāk un šīs schēmas īstenot grūtāk. Tā tad progress, pie tam būtisks progress ir panāks, un tomēr mēs vēl neesam nonākuši ceļa galā. Mēs vēl neesam sasnieguši to, ko mēs vēlamies. Un tomēr būtisks uzlabojums starp eh, administratīvo iestāžu, administratīvo iestāžu sadarbībā ir. Paldies Rozātī kungs EPP grupas vārdā. Paldies, prieksēdētāja kungs. Labdien, komisāra kungs. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar PVN krāpšanos un iespējamām pretdarbībām. Mēs eh, esam mēģinājuši apkarot tā saucamās karuseļu schēmas un PVN krāpšanos. Ir vesela virkne specifisku tehnisku priekšlikumu, ko darīt, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, jūsu idejas par to, kā šos tehniskos risinājumus vajadzētu praksē īstenot. Un uh, kāda ir patreizējā komisijas nostāja šo prakšu īstenošanā. Kā jau es teicu, dalīti maksājumi, sadalīti maksājumi, ka maksājums daļai nonāk, bank, daļa nonāk bankā un daļēji maksājumu saņēmējam. Otrs visu naudas pārvedumu elektroniska reģistrācija reālā laikā. Un trešais Eksperti uzskata, ka vajadzētu izmantot virtuālās valūtas PVN nomaksai. Tas ir kaut kas ļoti eksotisks un tāds ļoti neparasts, bet vēlētu dzirdēt jūsu viedokli. Otrs jautājums - uzņēmumu nodokļu aprēķi rēķinu krāpšanās. Tas ir ierakstīts atad viens, un, protams, mēs atbalstam šo ideju apkarot šādu praksi, vai jums ir idejas par to, kā šī atad direktīva darbojās, kā šie noteikumi tiek īstenot un kāda rezultāta. Par PVN krāpšanos, protams, šie tehniskie priekšlikumi ir lieliski, jūs jau tos pieminējāt. Komisijas prāt Slimība ir sistēmiska. Mums arī vajadzētu sistēmiskāk eh, apkarot eh, šos te karuseļu krāpšanās schēmas, un katru gadu tiek zaudēti 15 miljārdi Eiropā tieši karuseļu dēļ. Un eh, mēs vēlamies, ka, lai pasākumi tiktu īstenoti pārobežu līmenī. Un, kā jūs teicāt, tā tad naudas pārvedumu kā valstīs, kā valstu iekšpusē, tā arī pār robežām. Komisija uzskata, ka būtisks progress redzams nav. Un es esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams konkrēts režīms PVN. Mēs esam dzīvojuši pagaidu režīmā jau 25 gadus. Tūlīt sāksies 26. gads, tāpēc griežos pie dalību valstīm, lai tās eh, sāktu naski darboties PVN krāpšanās apkarošanā. Tas arī bija šis eksperiments ar apgrieztajiem maksājumiem. Otrs jautājums - atat viens un Patiesībā tas ir darbojies vēl tik neilgu brīdi, ka mums nav šīs direktīvas pilna novērtējuma skatījums, bet um, iespējams, ka maniem darbiniekiem jau ir pieejams vairāk informācijas nekā šobrīd es varu pateikt jums. Paldies, pagaidu PVN uh, eh, režīms ir pat ilgāks bijis nekā pagaidu pēc karaspēka atrašanās manā valstī. Uh, Elīša Laina. Grazie, prezidente, e grazie, komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, komisāra Moskavisī, par to, ka ieradāties pie mums mūsu komitejā. Š Tie skandāli, ko esam pieredzējuši vienu pēc otru, šīs vaiprātīgās nodokļu konkurences dēļ starp dalību valstīm, nozīmē, ka mēs visi esam zaudētāji. Dalību valstis visas ir zaudētājas. Un vienīgi ieguvēja tie, kas maksā praktiski 0% nodokļus. Jūs runājat par e, vairākiem instrumentiem, bet vēlos no jums dzirdēt, cik tālu esam tikuši attiecībā uz CCCTB kas ir galvenie šķēršļi šī regulējuma pieņemšanai. Tas tomēr būtu ļoti svarīgs pasākums. Ziņošana par dalību valstīm. CBCR. Es zinu, ka darbs jau tiek veikts pie šiem un citiem jautājumiem, un arī par Eiropas nodokļu uh, Eh, politikas ietekmi uz jaunatīstības valstīm, kurus eh, vēl smagāk skar eh, šāda izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Es vēlos dzirdēt atbildu šiem jautājumiem, jo Eiropas iedzīvotāji vēlas dzirdēt skaidrus signālus jo mums īsti nav iespējams apturēt to, ka dalību valstis e, nodara kaitējums. E, es tāpat kā jūs, deputāts kundze, domāju, ka šai jautājumā visi ir zaudētāji, ir liela atkarība, savstarpēja atkarība starp uh, dažādām valstīm, un šī nodokļu krāpšana ir gan kait nodara kaitējumu publiskām finansēm, zūd ieņēmumi, un tas arī grauj uzticību, tā skaitā Eiropas Savienībai. Un šeit Eiropas Savienība ir šai jomā daudz darījusi. Mēs esam apliecinājuši, ka mēs varam rīkoties, bet neviens nevar pats saviem spēkiem šo problēmu atrisināt. Nu, bet ja mēs nespēsim pavirzīties uz priekšu, tad sabiedriskā doma būs piedzīvos lielu vilšanos tālāk par CCCTB. Eiropai beidzot ir jāizteno kopīga pieeja un jāveido Eiropas modelis uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem, un tas arī atvieglos uzņēmumu darbību, samazinās uh, darbības izdevums iekšējā tirgu un palīdzēs cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Eiropas uzņēmumu pārstāvji arī ir pauduši atbalstu uh, šīm priekšlikumam, bet tagad uh, Uh, bumba ir dalību valstu lauciņa pusē. Nu, acīm redzot, šajā uh, sasaukumā neizdosies visu apstiprināt, bet varētu ar parlamentu atbalstu panākt vienošanos par pamatpunktiem, lai uh, jūsu pēcteči varētu uh, pārņemt šo stafeti un mēs varētu ātri pabeigt šo darbu, lai viss nebūtu jāsāk atkal no nulles. Uh, Un viens no punktiem, par ko ir ļoti uh, sīvas diskusijas, ir par konsolidāciju. Tātad vispirms mūsu pieeja bija tāda vispirms kopējā nodokļu bāze, pēc tam konsolidācija. Tālāk par uh, atskaitīšanos par uh, katru valsti atsevišķi. Šis uh, pasākums arī ir svarīgs elements mūsu uh, stratēģijā, lai nodrošinātu lielāku taisnīgumu nodokļu jomā uh, globālā mērokā, lai nodrošinātu lielāku atklātību, bet ir uzņēmumi, kas apgalvo, ka tie konkurences apstākļu dēļ nevar atteikties no noteiktām uh, nodokļu plānošanas schēmām un nevar at atklāt strateģiski svarīgu informāciju, jo tas viņus novainātu. Es uzskatu, ka atklātība ir attiecām uz visiem e, nevalstiskām organizācijām, publiskām iestādēm, parlamentu un uh, nevajag uh, arī pretnostatīt uh, konkurenci, konkurētspēju un atklātību. Un tādēļ um, nu, debatēs es uh, arī rosināju komisiju nakt klajā ar priekšlikumu uh, par attiecīgā projekta finansēšanu un tāpat arī aicinu parlamentu mudināt dalību valstis uh, Uh, panākt vienošanos par šiem jautājumiem, bet ja tas netiks darīts, tad nu, tā nebūs ne jūs, ne komisijas vaina. Tagad vārds Wolfam Klinsam. Komisāra kungs, mēs cīnāmies pret krāpniecību nodokļu jomā, pret uh, fiskālām kriminālām darbībām. Tas ir lieliski. Runājot par taisnīgu nodokļu maksāšanu, jūs vēlaties ieviest digitālo pakalpojumu nodokli. Tur jūs, manuprāt, kļūdaties. Jūs balstaties uz nepareiziem skaitļiem, uz simulācijām, kuru veica ZTV institūts Manhaimas universitātē. Kā lūdzu? Jā, jā, es zinu, zinu, ehm, atbild runātājs digitālajie uzņēmumi maksājot 9,5% eh, no ieņēmumiem, kamēr iedzīvotāji ap 30%. Bet tā ir tikai simulācija, un pētījuma autors tikmēr jau ir distancējies no šiem rezultātiem. Viņš vairs nepiekrīt eh, tam, ka viņa vārds tiek izmantot šī pētījuma kontekstā, un pat ir publicējis eh, atsaukumu, skaidri norādot, ka komisija publicē viltus ziņas. Viņš saka, ka īstie skaitļi skaitļi īstenībā ir ļoti tuvu viens otram - 26, 27% pret 28, 29. Ja jūs tagad prasīsiet ieviest digitālo pakalpojumu nodokli balstoties uz nepatiesiem datiem, jūs saskaties lielu risku. Pirmkārt, jo jūs mainīsiet sistēmu, kas līdz šim ir tikusi desmit gadiem ilgi piemērot, ka uh, peļņa tiek aplikta ar nodokļiem tur, kur notiek ražošana un eh, pārdošanas darījumi tiek aplikti ar nodokļiem tur, kur notiek pārdošana. Otrakārt, vairāk kā 50% no šiem uzņēmumiem tiks, tie ir ASV uzņēmumi. ASV to uzskatīs par de facto tarifu. Un viņi to nepieņems tāpat vien, un visdrīzāk būs kaut kāda atbildes reakcija. Tā kā agri vai vēl tas novedīs pie sarežģījumiem attiecībās starp ASV un Eiropas Savienību kāpēc jūs vēlaties tieši šādi rīkoties, pirms varat būt absolūti pārliecināti, ka skaitļiem ir, ka skaitļi ir patiesi. Un to nesakam tikai mēs, bet arī Kopenhāgens ekonomikas e, institūts un vairākas citas iestādes, vairākas zinātniskas institūcijas ir norādījuši, ka komisija balstās uz nepatie, nepareiziem skaitļiem. Tāpēc es aicinu jūs būt piesardzīgiem un pārāk strauji nevirzīties virzienā, kas var izrādīties nepareizais. Jā, nu skaitļus var apstrīdēt vienā veidā, kā jūs to darījat, vai citā, kā man kolēģi Margarita Vestagere sāka izmeklēšanas un uh, uh, nonāca pie secinājumiem, Tur nebija runa par 9%, tur bija 0, kaut kādi procenti. Tā kā mums ir skaidrs piemērs tam, ka ļoti lieli uzņēmumi maksā maz vai gandrīz nemaz, vai vispār nemaz tur, kur tiek radīta peļņa. Tālāk tev tas ir dalību valstu ziņā apspriest to. Šobrīd, viena nedēļa pirms ekofina, neredzu vēl vienošanos starp dalību valstīm. Es arī saprotu, ka preference ir aplikt ar nodokļiem peļņu, nevis ieņēmumus, bet mums ir jāparāda arī simboliski mūsu politiskā griba, jo no mums sagaida šādu rīcību. Redzēsim, kas notiks nākamnedēļ, redzēsim, kādus secinājumus izdarīs, bet viena lieta, par kuru abi būsim vienasprātis, ir tas, ka ja nebūs vienots pieejas, tad būs daudzas nacionālas pieejas. Un tas nāks par sliktu ASV biznesam. Jūs pieminējat arī ASV. To mēs eh, apsvedām arī ar Steve Manučinu, tad, kad eh, bija Vašingtonā pirms sešiem mēnešiem uz iepriekšējo tikšanos starptautiskajā valūtas fondā. Un um, ASV uh, valsts sekretārs piekrīt mums, ka šī ir problēma. Un tas ir jādara, respektīvi, risinājums jāatrod OECD uh, līmenī. Un Eiropas Savienība var uzņemties līderu lomu, var arī to nedarīt. Mēs uzskatām, ka tas ir jādara, tāpēc ir vairāk priekšlikumu, ne tikai viens. Ar Bilorusu tas bija sarežģītāk vienoties, bet uh, Es nekad neesmu sacījis, ka tas ir gafa nodoklis. Šeit ir runa par daudz plašākām lietām. Šeit ir runa par tiem uzņēmumiem, kuriem ieņēmumi ir pārsniedz 750 miljonus eiro. Un tas nav gafa nodoklis, nav arī pret ASV nodoklis. Jā, mēs redzam, ka varbūt ir ap 150 uzņēmējiem, kas varētu būt skarti. No tiem puse varētu būt amerikāņi, tikai tāpēc, ka viņš šajā sektorā ir vadošie, bet pārējie būs Eiropas uzņēmumi un no citām vietām pasaulē. Tā kā tas nav protekcionistisks pasākums, nav pret ASV veidots pasākums. Uh, un tāpēc ne, nedomāju, ka tur būtu leģitīma kāda atbildes reakcija. To mēs apspriedīsim e, arī ar ASV draugiem, it īpaši G20 sanāksmēs. Tiekoties OECD ietvaros un ar ASV kolēģiem to pārunājot, mēs esam lielākoties e, vienoti savos e, spriedumos. Paldies, Svens Gīgolds, zaļie! Paldies! Vispirms vēlētos atgādināt un atkārtot īstenībā to pateicību, kas tika izteikta jums par līdz šim sasniegto. Mēs tiešām varam atklāti teikt, ka nevienā citā jomā Eiropas Savienības tiesību aktos nav sasniegts tik liels progress pēdējos piecos gados, kā nodokļu joma un naudas atmazgāšanas apkarošana, kas pat nav īsti jūsu atbildības joma, bet jūs tur rīkojaties kopā ar Veru Jurovu. Tomēr mums jābūt arī atklātiem un jāpasaka, ka, ka iedzīvotājiem vēl nav iemesls būt apmierinātiem, un viņi tāda arī nav. Tas, ko mēs vakar uzzinājām, bija vienkārši šokējoša uzklausīšana Visi bija viensprāts no tiem, kas to dzirdēja un bija klāt. Kuma eks uzklausīšana atklāja, un žurnālisti atklāja, ka neskroties uz mūsu kopīgiem centieniem, kuma eks un kuma kuma turpinās. Viņa sacīja skaidri, tas ir Eiropas mēroga skandāls, tur ir daudz pārobežu aktivitātes, uh, Un bija arī vienprātība, ka mums ir nepieciešams virzīties uz Eiropas finanšu policijas un Eiropas nodokļu administratīvās kapacitātes veidošanu, kāda vēl nepastāv. Tāpēc, komisār kungs, man liekas, tas ir šokējoši, ka lielākā daļa no Eiropas finanšu ministri nav pat komentējuši šo situāciju. Jūs esat nācis tagad klajā ar dažiem piesardzīgiem komentāriem, esat piesardzīgs komentārus arī iepriekš sacījis, bet vai varat apsolīt rīkoties izlēmīgi kum eks un kum kum eh, lietās? Jūs varat uzsākt izmeklēšanu. Uh, To var veikt Eiropas finanšu iestādes, izmantojot 22. panta 4. punktu no regulas pār Eiropas finanšu iestādēm. Un arī savā kapacitātē jūs varat apņematies, iz, apņemties izmeklēt šo skandālu, tāpat kā esat izmeklējuši citas lietas, un nāk klajā ar atbilstīgiem priekšlikumiem. Es nedomāju, ka mēs varam gaidīt līdz uh, savu darbu sāks nākamā komisija. E, iedzīvotāji Eiropā vēlas vēl pirms Eiropas vēlēšanām redzēt skaidru un izlēmīgu rīcību. Paldies, Gigold kungs. Es uh, nu, ļoti uh, jutīgi uztveru jūsu komplimentus un atceros, uh, kad tika izšķirts jautājums par to, vai man apstiprināt vai ne komisāra amatā. Es atceros, ka jūs bijāt viens no maniem atbalstītājiem un kopš tā brīža. Mēs esam ļoti uh, labi sadarbojušies ar Eiropas parlamentu, un es gribu arī jums pateikties par šo sadarbību. Tālāk par skandālu. Es uh, darbojos, lai panāktu noteikumu maiņu Eiropas līmenī. Un, lai, uh, un arī direktīva par administratīvo sadarbību tik ievērojami uh, paplašināts savā aptvērumā, kā es teicu, mums uh, Tagad ir uh, pieņemts papildu normas par deklarācijām, kas jāsniedz finanšu starpniekiem uh, cīņā pret um, izvarīšanos no nodokļu samaksas. Uh, dalība valsts atbildība ir uh, nodokļu likumdošanas īstenošana, nodokļu iekasēšana, un komisija uzmanīgi seko tam, kā tas uh, tiek darīts. Tā ir viena no mūsu prioritātēm līdztekus um, automātiskai informācijas apmaiņai, kas tik ievērojami paplašināta. Inf dalību valstīm arī spontāni ir uh, jāsniedz informācija dalību valstīm, ja pastāv aizdoms, ka varētu tikt zaudēti uh, nodokļu ienākumi. Tāpat tiek arī regulāri uh, sniegti statistikas dati, un tas viss tiek izvērtēts administratīvās sadarbības jomā. Uh, 2019. gada pirmajā trimestrī, vēl pirms parlamentu vēlēšanām, mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumiem par uzlabojumiem, ja tie būtu nepieciešami. Es nevaru aizstāt banku uzraudzības iestādes, bet runājot par fiskālo aspektu, tas mm, pievienojas jau tā garajam dažādu fiskālo skandālu sarakstam. Uh, kas liecina par atsevišķu spēlētāju alkatību, padomnieku negodīgumu, tāpat trūkumiem likumdošanā nepietiekamu sadarbību šai jomā. Mēs izvērtējam šobrīd mūsu administratīvās sadarbības ietvaru un jaunie noteikumi pakāpeniski stāsies spēkā. Pat šie skandāli ir saistīti ar situāciju pirms uh, šiem uzlabojumiem, ko esam veikuši, bet tomēr mums ir uzmanīgi jāseko situācijas attīstībai un arī jums ir jāveic uh, sava izmeklēšana un arī um, varētu izrādīties, ka ir nepieciešams veikt padziļinātu izmeklēšanu gan jums, gan arī mums. Paldies! Tālāk FDD. Eh, Piers Nicolà Pedicini. Grazie Presidente, grazie Commissario per essere. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par to, kas ir šeit pie mums. Es vēlētos atgriezties pie nodokļu paradīzēm Eiropas Savienībā, šeit, mūsu pašu mājās. Pagājušā gada martā tika sacīts, ka Beļģija, Kipra, Ungārija, uh, Eh, Nīderlande un citas dalībvalsts izmanto agresīvas nodokļu plānošanas metodas, tā sauktās. Un pateicoties tām pārējās eh, valstis nevar, nevar eh, godīgi konkurēt. Un notiek konkurence starp uzņēmumiem negodīga jo val, citās valstīs uzņēmumi ir eh, spiest maksāt augstākus nodokļus. Šīs val, šajās valstīs esošie uzņēmumi ir ieguvēji, jo valstis par šādu politiku netiek sodīts, bet tās valstis, kas spēlē pēc noteikumiem, zaudē. <clears throat> Tikai tagad sasaukuma beigu daļā šo jautājumu sāk pētīt. Nu, varbūt labāk vēlāk nekā nekad, bet daudz iedzīvotāji grib zināt, kas tad jau tiek darīts. Es nerunāju par mūsu mērķiem, par to, kas uh, tiks kaut kad darīts, bet kas jau šobrīd tiek darīts, jo tas ir absolūti netaisnīgi. Mums ir nepieciešama taisnīga nodokļu sistēma, kas faktiski tiek jau šobrīd darīts. Nav euh, no nu, Jūs uh, noteikti nebūsiet uh, nepalaiduši garām, ka uh, nevalstiskās organizācijas ir sastādījušas nodokļu paradīžu sarakstu, kurā ir arī ieklauts dalību valsts. Esmu lasījis arī zinātnisko literatūru par šiem jautājumiem, bet mēs darbojamies politiskajā jomā, un mums ir jābalstās uz precīzām definīcijām, kas tad ir nodokļu paradīze. Mēs esam paši izstrādājuši savu pieju, uh, un kopā ar uh, Rīcības kodeksa grupu esam izveidojuši melno uh, pelēko un tā saucamo rozā sārakstu attiecībā uz šīm jurisdikcijām, kas ir sadarbīgas vai nesadarbīgas. Uh, un kritēriji ir tādi, vai uh, valstis uh, pārņem BEPS noteikumus un vai īsteno uh, informācijas apmaiņu. Tātad, ja mēs sekojam šai definīcijai, un tas uh, ir 65 uh, valstis palēkā sarakstā un 5 melnajā sarakstā, uh, Un uh, tātad pēc šīs definīcijas Eiropas Savienībā nav nodokļu paradīžu. Uh, mēs veicām uh, šādu pārbaudi. Un šādas valsts Eiropas Savienībā nekonstatējām, balstoties uz manis minēto definīciju. Bet es arī apzinos, ka pastāv prakse, kas nav pieņemama. Uh, Un mēs rīkojāmies e, citādi, mēs izmantojam Eiropas pusgadu, lai izdarītu tādu draudzīgu spiedienu, lai īstenotu dialogu ar virknu valstu. Uh, kurās ir agresīva nodokļu plānošana vai politika, kas šādu agresīvu nodokļu plānošanu veicina. Septiņas šādas valstis ir nosauktas. Nu, tā nebija man patīkamākā ekofina sanāksme, bet es atbildēju uz visiem pārmetumiem ar ap, apņēmības pilns un mierīgs, bet Jāatzīst, ka šis spiediens, ko mēs īstenojām, nebija veltīgs. Ir tiešām valstis mainījušas savu attieksmi, un es uzskatu, ka tā ir tāda gudrā pieeja Eiropas pusgada ietveros šādi rīkoties. Un pēc mana ierosinājuma tika Eiropas semestrī ieviest arī šā fiskālā sadaļa. Un mērķis ir kopīgi analizēt izaicinājumus, un ja mēs atbalstām gan šo analīzi, gan secinājumus, tad ir jāmaina arī praktiskā rīcība. Borgēzija kungs, ENF. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Komisāra kungs, savās atbildēs jūs bijāt ļoti piesardzīgs nesaucot vārdā vainīgos pie kumeks skandāla. Es pat domāju, ka tas ir apzināti. Jūs neminējāt nevienu vārdā, bet runa ir par lielajām bankām. Tā to parāda vācu tieslietu sistēmas izmeklēšanas rezultāti. To mums atklāja arī žurnālisti vakar šai pat telpā. Viņi mūs informēja par šo skandālu un teica, ka vēl nevar runāt par to, ka skandāls būtu beidzies. Mums ir jāsaprot, cik milzīgs ir bijis šis skandāls gan lielām valstīm, gan mazākām, kā Itālija, 4,5 miljardi. Un ir bažas, ko eksperti ir pauduši, ka tas ir skandāls, kas vēl joprojām turpinās. Es vēlējos noskaidrot no jums, vai jums neliekas, ka jūs pārāk maigi esat reaģējuši Un arī finanšu ministri nav reaģējuši. Jūsu balss ir eh, gan autoritāra, bet tā nav izskanējusi. Jūs esat diezgan asi izteicies pret nabaga veco Itāliju, tāpat runājot par Spāniju un Franciju. Tad, kad nevēlējāties publicēt delikāto informāciju, uh, Bet eh, tad, kad ir jāsauc vārdā lielās finanšu iestādes, ko viņas ir darījušas, manuprāt, tā ir jūsu loma, kā Eiropas komisāram, aizsargāt arī eh, noguldītājus dalību valstīs, sākot jau ar mūsu valsti, kuru nedrīkst sodīt tikai un vienīgi par to, ka viņi ir mainījuši noteikums, kā Giovanni Giolitti sacīja. Tas nav gluži cilvēks, kuram, e, kura idejām es piekrītu, bet viņš norādīja, ka noteikumus piemērojam citus, bet e, e, noteikumus piemērojam citiem, bet draugiem noteikumus interpretējam. Uh, Un man liekas, ka Eiropas Savienības eh, noteikumi tiek interpretēti. Šķiet, ka jūs eh, arī norādījāt uz eh, še, fiskāliem jautājumiem šeit, un es nekad nebūtu uzdrošinājies nosaukt itāļu draugus par paklāju tirgotājiem, tīpaši tādā nicinošā uh, kontekstā, bet uh, es uh, gribu teikt, ka uh, atbildi, nu, uh, tas uh, vai tas bija kompromi, kompliments. Es esmu pats no komersantu ģimenes un komisārs turpina. Es arī nāku no komersantu ģimenes, kas tirgoja nevis paklājus, bet uh, trikotāžas izstrādājumus, bet, nu, es arī uh, nevaram tā rīkoties kā tirgotāji, mēs esam politiski atbildīgas personas. Tagad par šo kum eks uh, skandālu. Es negribu teikt, ka es esmu piesardzīgs šajā jomā. Es gribu piekrist uh, Svenam Gigoldam. Eiropas komisijas rīcībā nav visas informācijas. Mēs nevaram iegūt šobrīd pilnīgu informāciju, un mēs turpinām strādāt ar nevalstiskām organizācijām, izmantojam plašsaziņas līdzekļu informāciju. Uh, lai nonāktu pie secinājumiem. Un ja būs jāmaina eh, kaut kas administratīvajā sadarbībā vai ja būs eh, jāuzsāk eh, izmeklēšana, to mēs arī darīsim. Nu, runājot par manu pagātni kā finanšu ministram, es šķiet, ka, nu, Eh, mūsu, mana valsts nu, nebija tā, kas visvairāk būtu vainojama eh, informācijas eh, nesniegšanā. Tā drīzāk būtu kāda cita valsts, kas būtu vairāk vainojama. Bet nu, mums ir nepieciešama laba sadarbība starp komisiju un parlamentu, lai mēs efektīvāk varētu rīkoties, balstoties uz to informāciju, ko jūs iegūstiet un noskaidrosiet. Un mēs nekad komisijā neīstenojam ideoloģisku pieeju. Mēs cenšamies būt objektīvi un konstruktīvi. Nu, jūs sākumā jau teicāt, ka nav ne labi, labo, ne ļauno, un arī komisija nedarbojas kaut kā viena pat izolācijā. Mēs darbojamies balstoties uz noteikumiem un noteiktā ekosistēmā, un mēs vienmēr esam īstenojuši noteiktu elastību mūsu pieejā, bet uh, tāpat laikā 18 eirozonas finanšu ministri ir da daudz darījuši Eh, krīzes laikā eh, atbalstot, bet viņi uzskata, ka šis pakts ir jārespektē. Un es gribu teikt, esmu gatavs dialogām, tā nav forma, tā ir re realitāte, bet eh, balstoties uz noteikumiem. Mēs varam šos noteikumus īstenot smalki, elastīgi, pragmātiski, bet mēs nevaram ignorēt noteikumus. Un man kā komisāram ir jālūkojas uz to, lai šie noteikumi tiktu īstenoti kopējās interesēs un lai tiktu rasti risinājumi. Jose Ignācio Salafranka ETP grupā. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Jūs vienmēr esat gatavs atbildēt uz parlamentāriešu uzdotajiem jautājumiem. Mani jautājumi būs saistīti ar starptautisku sadarbību. Es tikos ar OECD ģenerālsekretāru un mēs runājām par sadarbību starp komisiju un šo organizāciju. Kā jūs ziniet, Buenos Airesā šonadēļ notiks G20 sanāksme, un es vēlējos pajautāt par uh, finanšu darba grupas rīcība. Es zinu, ka jūs ļoti labi pazīstiet mūsu parlamenta darbu. Jūs esat diskutējuši šā ziņojuma sagatavošana ar līdzreferentiem un zinat, kā strādā mūsu apakškomiteja. Bet eh, es vēlējos jums pajautāt to, vai komisija sīkāk izpēta divpusējus nodokļu nolīgumus, ko ir noslēgušas vairākas dalību valsts ar trešajām valstīm nodokļu harmonizēšanas gadījumā. Un visbeidzot, ja jau jūs pieminējāt tirgotājus un tirzniecību, tad šobrīd mēs esam tādā tirzniecības nolīgumu ķēdē nonākuši ar Japānu, Singapūru, Meksiku, sarunas notiek ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Un eh, šo brīvo tirzniecības nolīgumu gaismā jūsuprāt, cik svarīga ir nodokļu salīdzsvarošana vai vismaz diskusijas par to šos nolīgumus slēdzot? Jā, jūs vienmēr uzdod ļoti specifiskus jautājumus, ļoti konkrētus jautājumus, un tad mēģināšu atbildēt. Protams, ka mēs sadarbojamies ar SAO Mēs jau no, es jau no paša sākuma esam teikuši, ka mēs e, esam pret BEPS un atceraties, ka Spānijas finanšu ministrs arī piedalījās šajā pirmajā konferencē runājot ar jauntīstības valstīm. Un e, tā tad mēs ļoti konkrēti mēģinam runāt par to, minēšu divus, trīs piemērus BEPS sakarā. Tā tad pirmais - nodokļu izvairība, cīņa pret to un arī Eh, arī digitālā, eh, digitālā vide. Un tomēr, protams, mēs vēlamies sadarbībā ar eh, SAO doties vēl tālāk, jo Eiropas Savienībā mēs varam strādāt iekšējā tirgus līmenī, bet varam strādāt arī globālā līmenī. Un SAO ir varbūt cits fórums, un šā iemesla dēļ uh, Piemēram, tieši attad direktīvas īstenošanā mēs ļoti specifiski runājām par BEPS. Plus. Tātad, protams, mēs strādājam ar šo jautājumu. Un mēs arī, jūs arī bijāt pirmie, kas eh, šo SAO noteikums īsteno jūsu valstī, un tagad runājot par šo digitālo situāciju, tātad Mēs esam vadošie pasaulē. Jūs man uzdevāt jautājumu arī par to, ko darīt ar divpusējiem tirsniecības līgumiem. Jā, ja nepieciešams, mēs sniedzam savu viedokli. Piemēram, par digitālās sfēras pieminēšanu un šie divpusējie līgumi tomēr ir dalību valstu kompetencē, jo tie uz tām attiecas. Par starptautisko tirdzniecību runājot, jūs jau teicāt, ka komisija ir iesaistījušies šajās sarunās, un mēs dodamies uz Buenos Aires ar komisijas priekšsēdētāju eh, Junker kungu. Un mēs runāsim G20 sanāksmē, ka protekcionisms nav risinājums. Uh, Un eh, mēs, eh, protams, eh, piedāvāsim to, kas mums šķiet svarīgi, bet par labu fiskālo, fiskālo režīmu runājot, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet tas, ko mēs ierakstīsim visos tirzniecības līgumos, jā, mēs runāsim par šo fiskālo bāzi. Un uh, nākotnē noslēgtajā līgumā ar apvienoto karalisti, kad Brexits eh, būs noticis, arī uz to attieksies labas fiskālās pārvaldības noteikumi, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Tā tad eh, līdz ar to nevienmēr apvienotā karaliste vēloties iesaistīties BEPS darbībā un citur, tagad viņi būs spiest to darīt. Pēdējais runātājs SMD grupas vārdā Pols Tanks lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisāra kungs, par to, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Vēloties atskatīties uz jūsu darbības laiku, ir būtisks izmaiņas, pozitīvas izmaiņas, un eh, es tiešām novērtēju jūsu ieguldījumu šo izmaiņu nodrošināšanā. Pēdējos četrus gadus, pēc četru gadu laikā mēs tiešām redzam, ka Eiropas Savienība vēlas spēlēt starptautiskā līmenī kā nodokļu krāpniecības apkarotājs. Jūsu iniciatīva ir nesusi augļus, bet vēl ir daudz darāmā. Volfs Klints jau to pieminēja, bet eh, Mēs par šo jautājumu runājām jau iepriekšējā, jau sākot no, trī, no trījiem. Eiropas komisija un arī parlamentā pietrūkst informācijas un datu apstrādes, analītiskas datu apstrādes spējas. DST runājot, mums eh, ir jāmēģina vērt, veikt aplēses Bet patiesībā tā ir kā zīlēšana kristāla bumbā. Vai varbūt Eiropas Savienībā vajadzētu izveidot eh, infrastruktūru datu apkopošanai, kas palīdzētu pēc tam uh, veidot nodokļu politiku un būt par faktuālu pamatu nodokļu politikas veidotājiem. Iespējams, ka vajadzētu izveidot šādu taksu bāzi, nod, nod, nodokļu apkopošanas punktu, kas varētu palīdzēt darbā arī nākošajai politikai. Otrs jautājums arī jau šeit tika pieminēts eh, - melno sarakstu sagatavošana valstis, kuras nesadarbojas nodokļu jomā. Šis melnais saraksts ir ļoti spēcīgs instruments, bet gala beigās šajā sarakstā ir tikai piecas valstis. Tātad mēs no saraksta izņēmām veselu virkni nodokļu paradīžu, protams, tās, kuras atrodas Eiropas Savienības ieti, iekšienē, kā labāk izmantot šo instrumentu, jo patiesībā arī dalību valsts viena otrai šauj kājā. Paldies, Tanga kungs! Es eh, arī jums vēlētos pateikties par ļoti apjomīgo darbu, ko jūs esat, eh, ko jūs uzteicāt komisijas darbu pie CCCTB, un eh, tas ir arī jūsu ieguldījums, ka šis fails jau ir nonāca savā beigu stadijā. Un gala beigās CCCTB ir pateicoties arī jums. Divi jautājumi, kurus jūs uzdevāt par datiem. Pilnībā jums piekrītu. Par datiem runājot, grūtības sagādā tas, ka jā, mums nav pieejami dati, jo mums nav nepieciešamie rīki, lai tiktu galā ar statistikas apkopošanas un tālāk nodošanas problēmām, bet Eiropas nodokļu padomas izveida vai kolēģis izveida ir laba ideja. Vairāk kolēģi jau teica, ka jā, tad būtu tāds analītiskais portāls, kas nodarbotos ar datu izvērtīšanu un sagatavotu objektīvus datu kopumus, kas palīdzētu politiķiem veidot priekšlikumus un palīdzētu arī komisijai tās darbā. Tas ir ļoti uh, labs rīks un piekrītu, ka tādu vajadzētu. Tagad par melniem sarakstiem. Nē, esmu tik kritisks. Tas, kas šajā melnajā sarakstā ir piecas valsts, nu labi, divi mīnus, mīnusi, labi, piec, piecas, dali, piecas valstis. Varbūt, ka tas nav baigais eh, rezultāts, jo sākumā sarakstā bija 70, un tomēr es nebūtu tik kritisks. Tā bija darba grupa grupa, kas nolēma šādā sarakstā ie, ielikt tikai piecas, bet eh, tie to valstu finanšu ministri, to valstu, kuras ir tā saucamajā pelēkajā sarakstā, kuri ieradās pie manis vizītē un runāja par to, ko vajadzētu darīt, lai šīs valstis nenonāktu melnajā sarakstā, viņi ir gatavi veikt būtiskas reformas. Uh, Tā tad eh, tas pats attiec arī uz OECD. Eh, process jau notiek, un eh, lai valstis netiktu iekļaut šajā melnajā sarakstā, tās ļoti aktīvi strādā. Tāpēc komisija vienmēr ir uzsvērusi divus punktus. Vispirms, nav tāds melnais saraksts, vispirms tiek ierakstīts tādā kā pelēkajā sarakstā. Un Vissvarīgākais jau ir process, tāpēc e, būs e, ļoti interesanti redzēt, ko 19. gada sākumā parauga prakses sagatavotāji ieteiks, jo viņi vairākām valstīm šajā melnajā sarakstā ieteiks kaut ko. Un ja valstis, kas ir šajā melnajā sarakstā, neko nedarīs, tad tās tiks uh, atstāts melnajā sarakstā, un tomēr, ja darīs un kaut ko naski, tad izņemtas. Tā tad jā, es ļoti ticu šim procesam, ka tas dos vēlamos rezultātus. Priekšsēdētājs, paldies, komisāra kungs, paldies par jūsu šodienas ieguldījumu mūsu sanāksmes sēdē. Šeit jau izskanēja, ka komisija un parlaments šajā sasaukumā ir panākušas abas daudz, un e, digitālā nodokļa ideja ir apsveicama. Un e, jā, jums bija ļoti daudz darāmā, un tomēr jūs to visu esat paveicis godam. Paldies! Un e, ekon uzklausīšanā es jautāju par sadarbību ar parlamentu. Un eh, jūs jau toreiz teicāt, ka jūs toreiz, kad ekonu komitejā jūs tikāt iztaujāts kā komisāra kandidāts, jūs apsolījāt veselu virkni izpildāmā. To visu jūs esat izdarījis. Sadarbība ar parlamentu ir bijusi ļoti veiksmīga, kaut dažkārt ērkšķaina. Šis parlaments ir ārkārtīgi būtisks. Paldies, komisāra kungs. Turpināsim pēc minūtes. Well, let us... Godātie kolēģi, let us resume. Atsāksim mūsu darbu, un tagad mums ir paredzēta publiska uzklausīšana par agresīvām nodokļu schēmām Eiropas Savienībā. Jūs noteikti atminēsieties, ka pirmā uzklausīšana par šo tēmu bija 21. jūnijā un toreiz tajā piedalījās Nike un McDonald pārstāvi, un šodien es vēlētos sveikt Kering grupas pārstāvi, Google un Facebook pārstāvjus. Vēlētos šeit sveikt Sofiju Madaloni, kas ir nodokļu direktora Kering grupā, Adam Koena kungu, kas ir ekonomiskās politikas nodaļas vadītājs Google geogrāfiskās nodaļas priekšgalā un visbeidzot Alan Līkungu, kas ir globālās nodokļu politika, politikas nodaļas vadītājs Facebookā. Godātie kolēģi, došu uzreiz vārdu mūsu uzaicinātajiem viesiem, maksimāli katram septiņas minūtes. Pirmā Madalonija kundze, lūdzu, vārds jums. Uh. C'est bon Vous m'entendez Merci. Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātās dāmas un kungi, godātie eh, parlamenta deputāti. Eh, paldies, ka jūs esat uzaicinājuši Kerēna grupu uzstāties jūsu apakškomitejas priekšā. Mani sauc Sofija Madaloni, es esmu nodokļu direktore Kerēna grupā, un es eh, vēlētos uh, Vispirms eh, pastāstiet, kas tad ir Kering grupa. Tā ir luksus preču grupa, un mēs esam veidojušies modes un bižutērijas un dārgakmeņu sektorā. San Lorenz, Gucci, Valenciega, Aleksandra McQueen, Rioni, Bušrun, Pomelato, Dodo, Kelin, Elisnarda un Peregora. 2017. gadā Keringa grupai bija 15,2 miljārdu eiro apgrozījums. Uh, 63. gadā, kopš grupa tika dibināta, Kering grupa nepārtraukti mainās un attīstās, un šobrīd eh, mūsu grupā strādā pār par 30 tūkstošiem strādājošo, no tiem pār par 16 miljoniem Eiropā, 45, 45 piecās pasaules valstīs, un mums pieder 600 dažādu veikalu. Kering grupai ir ļoti svarīgi atcerēties, kāda ir eh, juridiskā struktūra, un mēs, mūsu grupa, vienmēr esam pakļaujušies šai juridiskajai loģikai. François Pinot, kurš izveidoja Keringa grupu celtniecības materiālu un koku materiālu pārstrādes jomā, mūsu grupa kopš 70. gadiem uh, ir eh, mums pieder tādi zīmoli kā Printemps, Konforama un Fnak. Kontrole Gucci grupā apvienotai eh, Nīderlandē un arī ASV eh, kad tās pievienojās mums, tas ir radījis jaunu attīstības vilni mūsu grupā, un tad mēs sapratām, ka ir jāpāriet uz luksus preču Eh, jomu. Šajā gadsimtā mēs sadarbojāmies ar Bušro, Veneta, Valenciega un Īvs, Īvs Senlorāns. 2005. gadā mēs eh, sākām eh, piedāvāt Eiropā un Francijā plaša patēriņa preces. 2001, 2011. gadā PPR kļuva par eh, Gucci grupa 100% akcionāru. 13. gadā PPR grupa nomainīja nosaukumu un kļuva par Kering grupu grupu, kas arī apliecināja ne tikai ārējas pārmaiņas, bet arī iekšējas pārmaiņas. Un līdz 17. gadam mums bija divas aktivitātes - sporta un dzīves stila aktivitātes, tajā skaitā Puma grupa un luksus nozara. Kopš 12. gada mēs eh, no vienas puses esam veikuši sarunas ar Stelu Makartneju, Kristofu Makeinu un Tomasu Mājeru, lai E, lai pabeigtu mūsu sadarbību. Tātad grupa visu laiku mainās. Mēs vēlējāmies kļūt par, e, par tikai un vienīgi luksus preču pārdevēju, kaut arī 8. gadā mūsu, um, mūsu apgrozījumā tikai 20% bija luksus preču ieņēmumi. Kering grupa ir veikusi veselu virkni reformu, lai īstenotu šo rīcības modeli. Mēs esam ļoti elastīga grupa un vēlamies strādāt modernā tirgū. Vienlaicīgi mēs e, ejam laikam līdzi un raugamies uz patērētāju vēlmju izmaiņām, skatoties uz to, kas notiek sociālajos tirgos, kas notiek, e, kas notiek citos tirgos. Modernizācijas ideja sākās 17. E, gada sākumā, jo mēs pamainījām kā loģistikas, tā arī piegādes modeļus. Un e, šo reformu veikšanai mēs e, griezāmies pie informācijas speciālistiem, kas mums palīdzēja šo reformu gaitā, un 2017. gadā tas e, tika uzsākts. Pēc šīs pirmās fāzes tika izveidota jauna organizācija, un mēs sagatavojām mūsu grupas portfeli, kurš tikai stiprināja mūsu jau iepriekš uzsāktās idejas. Šī jaunā organogramma kas mums ļāva produkciju veidot tādajādi, lai piedāvātu jaunus produktus, ļāva ikviena zīmolam, ikvienam zīmolam tālāk attīstīt savu specifiku. Mūsu organogramma balstās uz operatīvajiem mērķiem un nevis uz fiskāliem apsvērumiem. Kering grupa gan uh, kopumā, gan arī atsevišķiem zīmoliem pilnībā atbilst nacionālajām un starptautiskajām normām. Un uh, tas parādās arī SAO un Eiropas Savienības rekomendācijās, mēs tās visas izpildām. Jau divus gadus mēs esam iedibinājuši e, finanšu nodaļā jaunu fiskālo sistēmu. Un e, kā korporatīvā līmenī, tā arī zīmola līmenī mēs fiskālo informāciju apkopojam Kering grupas ietvaros gan lokālā līmenī, gan starptautiskā līmenī, un tas viss ir saistībā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Uh, arī mūsu, arī visas, nu, visa naudas pārveduma un transakcijas ir apkopotas. Līdz ar to tas viss parādās konsolidētajos kontos. Mūsu fiskālā politika ir pilnībā atbilstīga grupas vadības viedoklim. Keringa grupa grupa vēlas jums piedāvāt mūsu grupas fiskālās pārvaldības modeli Kering grupas vārdā es vēlētos ieskicēt šo priekšlikumu, piedāvājot to, kā mēs uh, iekļaujam BEPS darbu grupas darbā. Mūsu BEPS projekts vēlējās organizēt uh, tiešo, uh, tātad uh, tiešos fiskālos pasākumus uh, katrā valstī, kur mēs darbojamies. Uh, Šā iemesla dēļ Kering grupa ir uzņēmusies eh, izskatīt BEPS vienu, vienu pa vienam un izpildīt visas BEPS eh, rekomendācijas. Šobrīd eh, tas jau vai nu šie BEPS jau ir iekļaut likumdošanā vai tikai izstrādes stadijā. Mēs atbilstot starptautiskajiem standartiem, esam veikuši nepieciešamās izmaiņas. Vēl bez tam esam pārliecināti, ka e, grupas īstenotā fiskālā politika un e, pārskaitījuma politika ir atbilstīga visām normām. Mēs regulāri izskatām e, visus riskus, kas varētu būt saistīti ar zīmoļu, zīmola īstenošanu, Un tas, ka mēs vēlamies pēc iespējas caurskatāmāk veidot dokumentāciju, arī palīdz. Ir nolemts vēl bez um, visas grupas uh, failu veidošanas uh, veidot katram atsevišķajam zīmolam konkrētus dokumentus, jo negodīga nodokļu politika mums nav pieņemama un e, vai tas būtu konvencionālā līmenī, mēs vienmēr iestājamies par to, ka fiskālā rezidence tai ir jābūt uh, norādītāji. Par uh, mītnes vietas definējumu. Mēs esam ņēmuši vēlā, vērā šo definējumu arī e-komercijā jautājums par to, kur tad ir pierakstīts uzņēmums, tikpat lielā mērā arī kā tas, ka varbūt tiks sagatavot jauna definē, definīcija. Esam to ņēmuši vērā. Visbeidzot, Kering grupa neizmanto nekādu in, nekādus instrumentus, un mums nav nekādas schēmas vai hibrīdu uzņēmumi. Uh, Atvainojos, ka pārsniedzu man atvēlēto runas laiku. Ceru, ka jautājumi būs, uz tiem es gatavu atbildēt. Tagad došu vārdu Facebook pārstāvim un atgādinu pieturēties pie atvēlētā laika. Paldies priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, godātāji komitejas locekļi, paldies, ka uzaicinājāt man ierasties šeit. Es vadu Google darbu pie uh, jautājumiem, kas saistīti ar Eiropu, Tuviem Austrumiem un Ameriku. Pēdējos sešus gadus esmu <clears throat> strādāju sadarboties ar OECD, Eiropas komisiju, valstu valdībām un dažādām eh, nozaru grupām. Arī šīs komitejas darbā piedalījos 2016. gada martā. Uzņēmuma nodokļi ir temats aktīvām debatēm ASV, Eiropā un citur. Tas ir arī bijis temats daudzos OECD pētījumos. Daudzās valstīs valdības domā par to, kā īstenot politikas izmaiņas. Google ir bieži iestājas par vienotu saskaņotāku nodokļu sistēmu. Kā es jau pirms diviem gadiem eh, sacīju šeit komitejā, reformas izdosies, ja būs konsekvence daudzās jurisdikcijās. Mēs atbalstam daudzpusēju pieeju, eh, kā to prasa arī OECD un G20. Atšķirīgas izmaiņas dažādās sistēmās varētu radīt eh, risku dubultai aplikšanai ar nodokļiem un ilgstošiem nodokļu strīdiem ar dažādām valstīm. Ir svarīgi, lai uzņēmumi, kas strādā visā pasaulē, būtu skaidri noteikumi un lai viņi nebūtu pakļauti patvaļīgām nodokļu politikām. Starptautiskas tirzniecības līgumi ir bijuši spēkā gadsimtiem ilgi, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi sadarbojas taisnīgi. Tas vienmēr ir devis vairāk eh, ienākumu tām valstīm, eh, kurās tiek ražoti produkti, nevis tur, kur tām tiek patērēti. Google efektīvā eh, nodokļa likuma ir bijusi 27%, kas ir virs 23%, kas ir vidējais rādītājs eh, OECD valstīs. 86% no tā ir ASV, kur tiek eh, radīti mūsu produkti. Pārējais eh, aptuveni 50 valstīs tiek nomaksāts. Šāda mūsu nodokļu sadalīšana nav unikāla Google uzņēmumam. Tās parāda, ka ekonomika ir globalizēta un uh, ka eh, ieņēmumu būtu jāsadala, parasot peļņa būtu jāsadala starp eh, daudz dažādām valstīm. Jo arī Vācijas, Francijas, eh, nu, Japāns un citi uzņēmumi maksā nodokļus lielākoties tur, kur, tiek, kur ir viņu mājas tie tirgus. Īrijā mums strādā vairāk 8000 darbinieku 40 tūkstoši inženieri strādā mums ASV pie Google pakalpojumiem un produktiem. Salīdzinājumam 3 tūkstoši in inženieri mums ir nodarbināti Eiropas Savienībā. Turpinās debats par to, vai uzņēmuma ienākuma nodokļi būtu jāsadala savādāk. Piemēram, vai nevajadzētu pāriet no principa, kur vērtība tiek radīta valstī, uz to, kur tiek patērēts. Uh, produkts. Tas ir jāizlem valstu valdībām. Cerams, ka jebkādas izmaiņas balstīsies uz plašu starptautisku vienošanos, lai nodrošinot uzņēmumiem un iedzīvotājiem uzticēšanos globālajai nodokļu sistēmai. Paldies! Un pēdējais eh, Facebook pārstāvs. Jā, labdien! priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, paldies par iespēju pārstāvēt Facebook. Šeit mani sauc Alans Lī, un es atbildu Facebook par globālo nodokļu politiku, strādāju Vašingtonā. Ierados uh, Briselē, atzīstot to, cik svarīgu darbu veic jūsu komiteja. Šodien vēlos apspriest Facebook biznesa modeli un kāda ir tā ieguldījums uh, Eiropas ekonomikā. Sniegšu īsu pārskatu biznesa modelim. Mūsu mērķis ir uh, nodrošināt efektīvas pakalpojums. 98% mm, e, mūsu peļņas nāk no reklāmas. Kaut arī nodokļu diskusijas bieži vien koncentrējas uz uzņēmumu peļņu, es, nodroši, es vēlētos informēt uh, par kontekstu, uh, lai paskaidrotu, ko mūsu uzņēmums dod iedzīvotājiem. Mēs domājam par Facebook ekosistēmu, kur mūsu inženieru radītās, eh, radītie produkti ļauj apmainīties ar informāciju, dalīties ar ierakstiem, piedalīties grupās un veidot komunikāciju. Reklāma ir tikai daļa no tā, ko mēs cenšamies nodrošināt kā pakalpojumu 2,6 miljārdiem iedzīvotāju nodrošināt pakalpojumu ir milzīgs pasākums, līdz ar to kapitāla investīcijas ir ļoti svarīgi. 5,8 miljārdi eiro pagājušajā gadā bija kapitāla investīcija apmērs, tā skaitā datu centros ieguldījumi, mm, biroja ēkās un tā tālāk. Šogad ir 8,4 miljārdi eiro Bez inovācijas Facebook nevarētu nodrošināt nepieciešamos e, pakalpojumus. 2017. gadā Facebook investīcijas pētniecībā bija 6,8 miljārdi eiro, kas ir pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Mums ir jānodrošina e, pakalpojumi ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. Uh, Facebook ir veikuši ievērojams ieguldījums Eiropā. Bez mūsu 17 birojiem Eiropas Savienībā, kur tiek nodrošināta darbu vairāk kā 7000 iedzīvotāji, mēs esam veidojuši arī četrus datu centrus, vairākus pētniecības centrus. Un e, ļaujam 18 miljoniem Eiropas uzņēmumu izmantot mūsu platformu biznesa veicināšanai. Tas ir tieši rezultāts uh, Facebooka ieguldījumiem, kas Eiropā veido šobrīd vairāk kā 4,2 miljārdus eiro. Nodokļu politika. Mēs atbalstam tādu politiku, kas ir vienkārši saprotam uzņēmumiem, nodrošina ilgtermiņa uh, prognozējamību. Mēs sekojam diskusijām šajā jautājumā globāla līmenī un vēlamies nonākt pie efektīva rezultāta. Kā atceraties, Facebook tika aicināts eh, uzstāties arī uzklausīšanā, un to ir arī darījuši. Kopš sākotnējā OECD ziņojuma 2014. gadā eh, tika runāts par to, ka digitālās ekonomikas nodalīšana no pārējās ekonomikas nebūtu efektīvs risinājums. Vairākas valstis, tā skaitā ASV, ir mainījušas savas nodokļu sistēmas, pārgājuši uz teritoriālu sistēmu, līdzīgāk tā, ko mēs redzam Eiropā un citās e, teritorijās. ASV arī ieviesus OECD BEPS ieteikums. Pagājušā gada decembrī mēs paziņojām, ka pāriesim uz lokālo pārdošanas modeli valstīs, kur e, šādi vietējie biroji ir izveidoti. Uh, Mēs dzirdējām, ka politikas veidotāji vēlas lielāku pārskatāmību par valstī gūsto peļņu. To mēs arī proaktīvi darījām. Lai atspoguļotu ne tikai eh, šī brīža politikas diskusijas, bet arī skatītos nākotnē pēc eh, tikšanās šajā komitejā pirms trim gadiem mēs turpinām izmaiņas Mūsu inovācijas spējas ir atkarīgas no nodokļu sistēmas, kas nodrošina ilgtermiņa stabilitāti visiem uzņēmumiem. Mēs pozitīvi vērtējam šobrīd OECD eh, ietvaros veikto darbu. Paldies par iespēju uzstāties šeit, un es novērtēju jūs eh, veltīto laiku šim jautājumam. Paldies! Tagad tiks uzdot jautājumu. 5 minūšu bloki, kā jau ierasts. Jautājums maksimāli 1 minūte. Pārējais laiks atvēlēts atbildēm. Sāksim ar līdzreferentiem EPP grupa Ludeks Nīdermajers. Paldies! 60 sekundēs būs grūti, bet es centīšos to izdarīt. Jūs runājat par uzņēmumu vēlmi eh, redzēt vienkāršu, stabilu, pārskatāmu nodokļu sistēmu. Man jāpiebilst, ka tā jābūt arī taisnīgai un ilgspējīgai. Mans pirmais jautājums ir šāds. Jūs zināt, ka OECD strādā digitālās pastāvīgās pārstāvniecības principu, un Google un Facebook gadījumā vēlos noskaidrot, jūsuprāt, kā būtu iespējams sadalīt ne tikai um, peļņu, bet arī ieņēmumus pēc digitālās pārstāvniecības principā. Otrs, pieņemsim, uh, ka Čehijā uh, notiek vēršanās pie čehu klientiem. Kā nodoklis būtu jāsadala pa dažādām valstīm? un kā tas tiek sadalīts šobrīd? Kurš vēlas atbildēt? Google varbūt pirmais. Jā, es labprāt sākšu. Paldies par uzdoto jautājumu. Uzņēmumi tik tiešām vēlas vienkāršu, skaidru un viegli administrējumu nodokļu sistēmu attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokli. Ja mēs runājam par to, kā strādā pašreizējā sistēma, tad lielākā daļa no mūsu uzņēmumu peļņas eh, nāk no mājas tirgus. Tas pats būtu sakāms par jebkuru Eiropas uzņēmumu. Lielākā daļa no viņu peļņas nāk no viņu pašu valsts. Mūsu gadījumā 86% ir ASV pēdējos desmit gados un 14% nāk no pārējās pasaules. Ja notiks peļņas pārdalīšana, un, respektīvi, nodokļu tiesības tiks pārdalīts citām jurisdikcijām, tad eh, vienošanās ir jāpanāk savstarpēji, daudzpusēji, valdībām ir jāsanāk kopā un jāapspriež, kā tam ir jānotiek. Metodika, eh, kas ir tā pamatā, lielākoties ir saistīta ar risku sadalījumu. Mūsu gadījumā pamatā tas ir ASV, kur ir lielākā daļa salīdzinot ar um, Eiropu Un jūs pieminētajā Čehu reklāmas firmas gadījumā tas būtu mūsu īrijas birojs. Piemēram, lielākoties tas balsās uz atslēgvārtiem, tas notiek automātiski. Izsoles mehānisms tiek izmantots, lai izsolītu, bet tas produkts kā tāds ir pamatā izstrādāts Kalifornijā. Kā jau es norādīju, tur mums strādā ap 40 tūkstoši inženieriem. Un ir salīdzinoši mazāka pārstāvniecība Eiropā ar 3000 inženieriem. Paldies! Facebook saskaņā ar esošiem noteikumiem peļņa eh, ir sadalīta eh, pēc eh, principiem saistībā ar riskiem un ieguldījumiem. Nu, šie noteikumi mainās, un OECD ietvaros arī notiek šīs diskusijas, tie ir plašāki jautājumi par peļņas sadali Un tas arī ir diskusijas būtībā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama uz sadarbību balstīta eh, principi un vienošanās, un valdībām ir savstarpēji jāvienojas, kā šie principi tiek eh, tālāk veidot un sadalīti. Paldies, Jepe Kofod, sociāldemokrāti. Thank you, Chair, and thank you all for... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka esat visi ieradušies uz šo uzklausīšanu. Es arī jautājumu adresēšu Google un Facebook pārstāvjiem. Jūs esat lielāko, uh, bagātāko, ienesīgāko uzņēmumu pārstāvji un uh, jūs uh, gūstat peļņu no Eiropas pilsoņiem dienu dienā. Uh, pārdodot uh, viņu personisko informāciju, rādot viņiem reklāmas, un jums ir lielāka pēļņa nekā manas uh, valsts uh, IKN, un jūs maksājat mazāks nodokļus nekā Eiropas uh, uzņēmumu, un uh, jūsu pēļņa bija 1,5 miljārdi, un jūs samaksājāt mazāk nekā 18 miljonu uh, nodokli un samaksājāt 500 miljonus administratīvos izdevumos. Kā jūsu administratīvie izdevumi var būt 27 reizes lielāki nekā nodokļi, ko jūs maksājāt? Tas par Google, Facebook. Uh, jūs no 6,5 miljārdiem eiro samaksājāt tikai 23 miljonu nodokli apvienotā karalistē. Un uh, jautājums, kā jūs nodrošināsiet uh, ieguldījumu to valstu ekonomika attīstībā, kur jūs gūstat peļņu nevis ar labdarību, bet maksājat maksājot uh, nu, standarta nodokļu likmi tur, kur jūs esat digitāli pārstāvēti. Mūsu reālā nodokļu likme ir 23%. Uh, Mēs samaksājam 4,6 miljārdus nodokļos pagājušajā gadā. Nu, protams, jautājums ir par uh, transferu cenām un aktīviem, aktīvu uh, novērtēšanu, bet mēs ievērojam visus noteikumus un, protams, ir svarīgi, lai šie noteikumi būtu saprātīgi un uh, labvēlīgi uzņēmumiem. Jūs runājāt par personiskās informācijas pārdošanu. Es gribu skaidri paziņot, ka mēs nepārdodam personas datus. Mēs mūsu uh, darbinieku lielākais uh, skaits ir Kalifornijā, un mūsu produkti arī tiek ražoti lielākā, lielā mērā Kalifornijā. Google uh, nodokļi uh, sloks bija 4,5 miljārdi ASV dolāru, un pārsvarā mēs šos nodokļus samaksājām uh, ASV 86% no nodokļiem pēdējo gadu laikā maksājām ASV. Un tas attiecas uz mūsu pakalpojumiem un uh, izstrādājumiem, kas tiek ražoti. Tur, kur tie tiek ražot, tur arī mēs maksājam, nevis tur, kur uh, šie pakalpojumi tiek patērēti. Nu, ja uh, valdībām ir jāvienojas savā starpā, nevar būt tā, ka viena valsts uh, apliek ar nodokli patēriņu un otri produktu izstrādi, tad radīsies konflikts starp šīm valstīm. Deputāts, nu, uh, tikai tur, eh, jūs sakāt, tur eh, tikai, kur vērtība tiek ražot, bet eh, ir jāatzīst, ka arī klienti rada šo vērtību. Otrakārt, Facebookam jautāja par 500 miljoniem eiro administratīviem izdevumiem apvienotā karalistē, kas ir 27 reizes vairāk nekā nodokļi, ko Facebook ir samaksājis apvienotajā karalistē. Atbilde. Jā, tas ir uh, pārdošanas izmaksas, um, biroju noma un arī mūsu biroju uzturēšana, cita administratīva izdevuma. Nu, tā rada pēļņu, tādēļ arī mēs uh, šos nodokļus maksājam. Nu, tas viss ir saistīts ar parastajiem transferu uh, cenu noteikumiem. Nu, var jau mēs esam gatavi arī apspriest jautājumu par to, kā mēs sadalām peļņu. Mēs samaksājām pagājuši gadu 4,6 miljārdi nodokļos visā pasaulē kopumā. Konkungs. Par vērtību radīšanas principiem Mēs nepārdodam lietotāju datus, kā jūs to aprakstījāt. Mūsu uh, pakalpojumi tiek izstrādāti ASV un pievienotā vērtība tiek radīta ASV. Un tādēļ arī ir lielāka peļņa uh, saistībā ar darbību ASV. Nu, ja mēs cietu zaudējumus, tad arī šie zaudējumi būtu labāki vai lielāki. Mums ir filiālis e, Eiropas Savienības valstīs, tā skaitā e, Dānijā, un mēs nu, ņemam vērā gan peļņu, gan risku, ko uzņemamies šajos, šajos mazajos tirgos, un šeit arī būtu peļņa, ņemot vērā tātad peļņu un ieguvumu, bet ASV šeit uz, ir arī lielāks risks jāuzņemas mūsu uzņēmiem. Atbild tā, tad jūs apstrīdat uh, to vērtību, kas tiek radīta, izmantojot patērētāju datus atbilde. Patērētāju dati tiek izmantoti, lai uh, noskaidrotu, kā labāk uh, prezentēt reklāmu uh, patērētājiem, bet es gribu teikt, ka algoritmi, kas ir visvērtīgākā mūsu aktīvu daļa, ir izveidoti uh, gadu gaitā, un tie ir vissvarīgākā daļa. Šeit ir indeksēts viss uh, internets, ne vienkārši lietotāju dati. Un būtībā šis um, klientu dati ir vienkārši uh, kā viens, uh, viena uh, informācijas vienība. Nu, mēs tātad saņemam pieprasījumu pēc pakalpojuma un mēs izmantojam tehnoloģiju, jau, jaunākos sasniegumus, visus tos mēs esam izstrādājuši citur, izstrādājuši citur nevis šeit Eiropā. Nākamais deputāts. Sveicam mūsu viesu šai uzklausīšanai. Es gribu turpināt iepriekš uzdoto jautājumu par vērtību radīšanu. Tas, manuprāt, ir vissvarīgākais jautājums, lai izveidotu atbilstošu nodokļu sistēmu. Ja es pareizi saprotu Google 86% nodokļu samaksā ASV vai peļņu gūst? Atbilde pēdējo desmit gadu laikā mēs saņēmām, samaksājām 86% nodokļu ASV. Vai tas atbilst arī uh, ieņēmumu apjomam? Atbilde, nē, mēs uh, tā tad nav Um, nodokļus maksā no peļņas, nevis no ieņēmumiem, un nav tiešas korelācijas starp ieņēmumu procentu noteiktā valstī un peļņa uh, un uh, nodokļu uh, sam, samaksāšanas procentu šai valstī. Un mēs uh, deputāts, es neaprakstu nevienu sistēmu, es tikai uzdodu jautājumu. Tātad 86% no visiem nodokļiem ir samaksāti ASV uzņēmumu nodokļiem. 14% tiek maksāti citās valstīs. No dažiem avotiem mēs zinām, ka daži uh, Google digitālo pakalpojumu izmantotāju skaits Eiropā ir tikpat liels kā ASV, bet kāda ir šādas, kāda ir šādas atšķirības samaksātajā nodokļu apjomā? Kādas uh, izmaksas tiek uh, uzliktas uh, tiem, kas sniedz digitālos pakalpojumus Eiropā, un kādēļ Eiropā šī jūsu peļņa ir tik niecīga? Uh, ka arī eh, šis nodoklis, ar ko apliek pēļņu, ir tik neliels salīdzinot ar ASV samaksātiem nodokļiem. Atbilde. Nu, šis eh, sadalījums starp uzņēmumu peļņas nodokli, nu, tas uh, ir, tātad šis sadalījums ir attiecināms uz jebkuru uh, lielu transnacionālu uzņēmumu, gan franču, gan vācu uzņēmumu, arī lielāko nodokļu uh, um, daļu samaksā savā uh, mītnes valstī. Un šis uh, veidojumi, kas mums ir Eiropā. Nu, jā, es teicu, ka mēs nodarbinām 3000 inženieru Eiropā, nu tad tur arī tiek uzliekti nodokļi deputāts. Tātad daži kolēģi norādīja, ka mēs saprotam, ka vērtību rada gala lietotājs. Man šķiet, ka jums ir cita vērtību radīšanas definīcija, bet jautājums, kā jūs radītu šo vērtību, ja jums nebūtu lietotāji, nebūtu klientu? Atbilde. Nu, uh, Eh, būtu tiešām grūti atrast kādu uzņēmumu, kurš gūtu peļņu bez klientiem, bet kā jebkuram uzņēmumam šī eh, uzņēmumu peļņas aplikšana ar nodokli saistīta ar jautājumu, kur šī vērtība tiek radīta. Protams, ir cita veida nodokļi, patēriņa nodokļi un eh, deputāts, bet šeit ir runa par peļņas aplikšanu ar nodokli, ne ar ieņēmumu aplikšanu ar nodokli nu, e, tā, e, tas viss tiek e, sadalīts starp dažādām struktūrām. Nu, jā, bet kā var izskaidrot šo lielo atšķirību starp nodokļiem, kas samaksāta ASV un Eiropā, kaut gan lietotāju skaits Eiropā ir pat lielāks nekā ASV. Nu, mehānisms ir šis transferu cenu noteikšanas sistēma, nu es teiksim piemērs, peļņas sadale ir saistīta arī ar risku, ko uzņēmums uzņēmums vai filiāli noteiktā tirgu. Kādēļ šis princips tiek piemērots? No nodokļu viedokļa tam būtu jābūt neitrālam. Tātad tam. Tas, kā uzņēmums izvēra, izvēlā savu darbības vietu, tātad no nodokļu uh, Uh, viedokļa šim lēmumam būtu jābūt neitrālam, un tādēļ tiek uh, šīs uh, peļņas līmenis sadalīts balstoties uz tirgus īpatnību kritērijiem. Vēl viens jautājums. Kā tā tad? Jūs teicāt, ka samaksājāt 4,6 miljārdus dolāru ASV no peļņas nodoklī, jums ir 300 miljoni klientu, nu varbūt 250 miljoni klientu. No otras puses samaksājāt 18 miljonu nodokli ASV, es atvainojos apvienotā karalistē, kur ir, nu, teiksim, 50 miljoni Uh, klientu. Tātad uz, gal, uz vienu lietotāju ASV jūs samaksājāt 15 e, eiro, bet uh, apvienotā karalistē 0,3 eiro uz vienu lietotāju. Tātad jūsu izmaksas apvienotajā karalistē ir daudz, daudz augstāks nekā apvieno eh, ASV, jo tur jūs darat, da, eh, iegūstat daudz, daudz lielāku pēļņu. Nu, man nav skaitļu par citām Eiropas valstīm, bet, nu, salīdzināsim šos divus gadījumus un kā lūdzu jūs eh, paskaidrot. Nu, tas ir mūsu uzņēmēm darbības modeli mūsu klienti ir reklāmu ievietotāji. Un tā, tā, tā tas arī darbojas. Mēs pārdodam šīs reklamēšanās iespējas vietējiem reklāmdevējiem. Jā, es saprotu, bet mani pārsteidz šī milzīgā atšķirība starp peļņu, ko jūs gūstat no viena lietotāja ASV un, un no viena lietotāja apvienotajā karalistē. Un apvienotā karalistē jūsu ļoti lielās administratīvās iespējas biroju uzturēšanai. Es teicu, ka mūsu ieņēmumi nāk no uh, reklāmu devējiem, un uh, tas viss tiek aplikts ar nodokļiem. Mēs nerā, Mēs tātad negūstam pēļņu no lietotājiem, mūsu pakalpojumi ir par brīvu lietotājiem, bet mēs gūstam uh, ieņēmumus no reklāmu devējiem. Tagad Pols Tanks no S&D grupas. Lūdzu, nepārsniedziet laiku, mums sāk pietrūkt laika. Jā. Paldies uh, uzņēmumu pārstāvjiem, man ir trīs jautājumi runājot par peļņas sadali, bet no nedaudz cita skatu punkta. Tātad, ja mēs lūkojamies uz ieņēmumiem, es uh, vēršos pie uh, Google un Facebook, tā, tad visi šie ieņēmumi uh, pārsvarā tiek gūti īrijā. Tātad aizmirsīsim tagad ASV, jums ir mazāk nekā 5 miljoni lietotāju īrijā un 70 miljonu lietotāju Vācijā. Bet visi šie ieņēmumi ir uh, reģistrēti īrijā, kur jūs maksājat uzņēmumu nodokli, bet uh, jums uh, nav nekāda ieņēmuma reģistrēta ne Vācijā, ne Francijā. Vai jūs uh, uzskatāt, ka tas ir godīgi, ka jūs neko nemaksājat? Uh, Vācijā vai Francijā, jo šeit lietotāji ir svarīgi. Jūs uzņēmējdarbības modelim bez lietotājiem jūs negūtu peļņu. Vai nākamais jautājums ir, nu, man ir zināmas aizdomas par jūsu teikto, bet ko jūs domājat par digitālo pakalpojumu nodokli? Un viens jautājums tieši Facebook pārstāvim SCC. Oh fails, kur jūs brīdināt par uh, nodokļu ieņēmumiem un par uh, šo nodokļu uh, sistēmas maiņu, vai tas ir saistīts ar nodokļu nolīgumiem, kas ir jums uh, Eiropā. Es zinu, ka Dānijā, Zviedrijā un Īrijā jums ir filiāles Un tās ir valstis, kas ir eh, iebilst pret dēsti. Vai jums ir nodokļu nolēmumi eh, vai nodokļu līgumi šajās eh, valstīs? Un vai esat pārliecināti, ka tie paliks spēkā, jo komisāra Vestager ir uzsākusi izmeklēšanu par valsts atbalsta sniegšanu? Atbilde. Nu, e, varbūt šeit ir runa nevis par FCC, bet par rezervēm. E, tā ir normāla takso nodokļu administrācijas prakse e, par nodokļu nolīgumiem. Nu, tā ir arī šīs prakses parasta sastāvdaļa. Šeit uh, tie ļauj nodokļu administrācijai veikt sarunas ar nodokļu maksātāju, eh, palīdz kliedēt neskaidrības. Jautājums, vai jums ir šādi nolēmumi, jo jūs eh, šajā eh, paziņojumā uh, Uh, brīdināt, ka Eiropas komisija veic izmeklēšanu par preferenciālu nodokļu režīmu. Tas viss liecina, ka jums ir šādi nolīgumi. Jā, mums ir tādi uh, nolīgumi, tā ir uh, nodokļu administrācijas parasta prakse. Šī izmeklēšana, nu, nu, es nedomāju, ka tas būtu saistīts ar šo izmeklēšanu, tā vienkārši ir standarta informācijas. Uh, informācijas atklāšanas standarta formā. Attiecībā uz DST, nu, jā, mēs paredzam, ka būs pa, lieli grozījumi eh, nodokļu likumdošanā, nu, tas arī ļoti nopietni ietekmē uh, Um, peļņas aplikšana ar nodokli, tas uh, uh, maina iedibinātu praksi, un tas viss ir jādara balstoties uz vienprātības pieeju. un ieņēmumu eh, sadale Eiropā, vai ir taisnīgi visu reģistrēt tikai īrijā, kur ir mazāk nekā 5 miljonu lietotāju, kaut gan lielākā daļa lietotāju ir Francijā, Vācijā, bet tur šeit ieņēmumi netiek eh, reģistrēti. Atbilde - ieņēmumus mēs gūstam no reklāmdevējiem, un mēs eh, arī vedām sarunas ar OSCE, un Mēs eh, arī eh, informējam par ieņēmumiem, kas eh, gūti uz vietas valstī. Un nu, nodokļu politika attīstās. Mats Kārtīs no Goe. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju jautāt Google pārstāvim dažus jautājumus par tā saucamo dubultu uh, īru nodokļu struktūru. Tā uh, pētījumi liecina, ka šī dubultā īru struktūra ar Bermudu salām joprojām ir spēkā. Mēs dzirdējām uh, Tom Hutchinsona viceprezidenta uh, komentārus. Uh, uh, nodokļu eh, komitejā parlamentā, kurš teica, ka Bermudu salās eh, Google eh, nav neviena darbinieka, vai varētu saņemt skaidrojumus par to, kādu peļņu Google gūst, izmantojot šo struktūru pēc ASV nodokļu reformas. Otrs jautājums par intelektuālo īpašumu. Uh, Bermudu salās, vai Google nav pārvietojis šo intelektuālo īpašumu uz kādu no īrijas filiāliem pēdējo divu gadu laikā, ja tas nav noticis, vai ir paredzēts to darīt. Un jautājums, kurā jurisdikcijā uh, Google uh, glabās intelektuālo īpašumu pēc 2020. gada. Ah, virkne jautājumu. Mūsu struktūra nav mainījusies, bet kas ir noticis starptautiskajā nodokļu politikā ASV ir uh, ieviesusi nodokļu samazinājumu. Uh, un tas attiecināms uz uh, eh, ASV uzņēmumu iepriekš gūto peļņu. Līdz šim ASV uzņēmumiem peļņa ir uzlikta globālā mērokā, nevis teritoriāli, un šī sistēma pieļāva atlikt nodokļu nomaksu par uh, starptautiskā mērogā gulto peļņu. Šī uh, struktūra atspoguļoja unikālās uh, iezīmes ASV uh, sistēmā līdz 2016. gadam, bet tagad uh, šī nodokļu sistēma ir mainījusies, uh, tiek uzlikt nodokļi aktīviem un uh, līdzekļiem, kas atrodas uh, ārvalstīs. Un mūsu mācas uzņēmumam ir uh, no izdevumu dalīšanas nolīgums eh, arī īrijas filiāli attiecībā uz intelektuālo īpašumu, bet eh, tas viss atspoguļo savdabīgo ASV nodokļu sistēmu, bet tā ir mainījusies. Jautājuma turpinājums, vai man ir uh, pamats teikt, ka jums eh, Bermudzalās nav reģistrēta nekāds intelektuālais īpašums. Atbildi mums ir eh, nolīgums par uh, eh, kopu īpašumu uz uh, šo intelektuālo īpašumu, kas piedara alfabet un uh, citām filiālēm. Jautājums tātad jūs esat pār, paredzējuši pārvietot šo intelektuālo īpašumu uz uh, citām filiālēm un uz īriju atbildē. Tātad pagājušā gada uh, ASV likums ir mainījis situāciju, arī BEPS 2015. gada secinājumi, kas norāda, ka ir uh, struktūra un darbības būtība uh, jāpārs skata, nu, tas uh, nozīmē, ka mēs samazināsim darbību īrijā uh, turpmāko gadu laikā, ņemot vērā izmaiņas BEPS un arī grozījums īrijas likumdošanā. Paldies! Paldies! Es Vēlētos uzdot jautājumu Kerings grupas eh, pārstāvai vairākus jautājumus. Tātad. Jūs eh, pieminējāt veselu virkni zīmolu, tajā skaitā Gucci, un jums ir arī meitas uzņēmums eh, Šveicē, ko sauc Luxury Goods International LGA. Un šis šveicis uzņēmums ieved Šveicē luksusa preces, tās pārpako un tad tās pārdod eh, par augstākām cenām citām valstīm. Saskaņā ar izmeklējošu ziņojumu LGA maksā tikai 8% nodokļos, un tas ir daudzkārt zemāks nodokļu apjoms nekā tajās valstīs, kurās uh, patērētājs nopērk jūsu pārpakotās luksus preces. Tātad jūs gūstat pamatīgu peļņu. Es saprotu, ka LGA sastāda 70% no um, Kering grupas peļņas, kamēr strādā šajā kompānijā tikai 3% no Kering grupā strādājošo kopuma. Uh, Jūs apgalvojāt vairākas reizes, ka jūsu grupa neizmanto nekādas agresīvas nodokļu schēmas. Tad mans jautājums, kā jūs definētu LGA darbību, ja tā nav jūsuprāt agresīva nodokļu darbība? Vai tā ir vienkārši laimīga likumdošanas sakrišana? LGA 16. gadā bija 9 miljārdu peļņa. Jūsu vidējā peļņa uz vienu strādājošo ir 13,000 eiro. Tas ir iespaidīgs skaitlis, bet um, LGE peļņa uz vienu strādājošu ir 1,5 miljoni. Tas ir vaiprātīgs skaitlis. Ja jūs to nesaucat par peļņas krāpšanās schēmu, kurā jūsu kompānija karuselī kaut ko tur saliek un jūs maksājiet nodokļus tādās juridikcijās, kur nodokļu likme ir ļoti zema, kā jūs to sauciet? Ja jūs to nesauciet par nodokļu maksāšanas krāpšanos, tad kur jūs esat dabūjuši tik vājprātīgi produktīvi strādājošos? Jā, tā tad beidzot jautājums jums, Madelonī kundze. Jā, paldies. LGA ir eh, Kering grupas viens no centrālajiem eh, apakšu uzņēmumiem. Tas tika izveidots pirms vairāk kā 20 gadiem, un tajā ir apkopotas vairākas aktivitātes, uh, tajā skaitā arī izsakot eh, visai ražošanas ķēdēji. Tā ir ļoti svarīga funkcija. Tajā skaitā LGA ir atbildīga arī par loģistisko darbu un par tālāk nosūtīšanu. Līdz ar to LGA atbild arī par visiem riskiem, kas ir saistīti ar eh, izplatīšanu. LGA ir uzņēmums, uh, kurā strādā 850 darbinieku. Tātad tas ir uzņēmums, kam ir reāla darbība, to jau neviens eh, neapstrīd. Un tas ir ļāvis mums attīstīt mūsu produktu grupu. LGA eh, ir attīstījis mūsu grupas eh, zīmolu un eh, nav iespējams apgalvot, ka LGA ir krāpnieciska sistēma kaut kādās nodokļu schēmās. Visi grupas zīmoli, vai tie nestu peļņu vai strādātu ar zaudējumiem, Visi tie ir uzņēmumi, meitas uzņēmumi, kas izmanto mūsu iegūto praksi, paraugu praksi Kering grupā. Would you like to have a follow-up, Mr. Anderson? Vai jūs vēl vēlētos eh, uzdot jautājumu? Šķiet, ka tālāk elaborēt šo jautājumu nav iespējams, un atlikušajās sešās sekundēs diez vai būs iespējams atbildēt uz manu papildu jautājumu. Nākamais Vander Kellen kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos uzdot jautājumu arī Madalonī kundzei Kering grupā. Uh, Jūs teicāt ievadvārdos, ka, jū, ka Šveicē jums ir milzīgas eh, aktivitātes, vai jūs konkrēti varētu pateikt, kādas? Jūs atbildējāt uz mana kolēģa Andersena uzdoto jautājumu, bet jūs neatbildējāt, kāpēc Kariņa grupa ir izvēlējusies tieši Šveici, lai deklarētu LGA grupas eh, ieņēmums un ap, tātad ieņēmums un eh, pēļņu. Jūs savos rakstiskajās atbildēs arī pieminējāt šo modeli, un eh, tas izklausās ļoti veiksmīgi, bet es vēlētos eh, konkrēti pajautāt, kādās dalību valstīs jūs šo vietējās pārdošanas modeli piemērojat. Un kādā veidā tas samazina jūsu nodokli? Jūs vēl apgalvojat, ka peļņa tiek radīta kā pārpalikums vairākās valstīs, bet vai jūs varētu pateikt, cik liels tas ir procentuāli? Un šis vietējās pārdošanas modelis, kad jūs to, to sāksiet īstenot? Madelonī kundze, tas bija jautājums jums. Oui, bien sûr. Protams, ka es atbildēšu. Tā tad Kering grupa grupa darbība, savas darbības apsvērumu dēļ ģeogrā, ģeo, savu geogrāfiskā sadalījuma dēļ luksus preces mēs rad, ražojam Francijā, Itālijā, tas ir tātad tuvu Šveicei, un LGA tika izveidota 90. gados, un tad eh, tas bija tikai un vienīgi Eiropā, kur bija tās lielākais noieta tirgus. Tātad arī geogrāfiski apsvērumu dēļ mēs izvēlējāmies Šveici, un arī drošības apska, apsvērumu dēļ Šveice piedāvāja mūsu, mūsu peļņai, mūsu naudai ļoti lielu garantiju. Uh, our, our commitment in the Facebooks, jā, tātad mūsu publiskajās atbildēs mēs piedāvāsim šo vietējās pārdošanas modeli ikvienā vietā, kur mums ir pārdošanas birojas, un mēs Eiropā mēs tad sākām un pēc tam izplatījām visā pasaulē. Tas ir ļoti sarežģīts process, un mēs vēlamies, lai tas eh, būtu būtu atbilstīgs visām juridiskajām prasībām un vietējā līmenī. Domājam, ka šis process prasīs divus gadus, lai tiktu aptvērta visa pasaule. Cik tad mēs maksāsim nodokļos? Es jau to nevaru paredzēt, jo mainās arī likumi valstīs. Tas notiek nepārtraukti. Burtiski pēdējos gados arī tā ir noticis, ka valstīs mainās nodokļu likumdošana. Uh, bet eh, es ceru, ka šis modelis eh, novedīs pie tā, ka risks tiks vairāk pārdalīts uz vietējiem spēlētājiem, kur konkrēti paši eh, sadarbosies ar vietējiem reklāmdevējiem. Jā, es tad vēl papildu jautājumu. Ir. Het waren veel gemakkelijker geweest om een brief te sturen en te bedanken voor de uitnodiging. Jā, katrā ziņā būtu varbūt vienkāršāk atbildēt eh, jums eh, rakstiski. Paldies par ierašanos jums, Madalonī kundze. Jautājums par drošību. <clears throat> Es saprotu, ka jums ir svarīgi, lai jūsu preces glabātos droši. Jūs uzskatāt, ka citās dalību valstīs nevar drošas noliktavas uzbūvēt. Facebook kurās eh, dalību valstīs Eiropas Savienībā tad jums ir šīs minētās pārstāvniecības? I, I can, uh, I, I can es eh, šo informāciju jums eh, varētu. Es nevaru jums tagad šo informāciju sniegt no galvas, neatceros, bet mums Eiropā ir 70 biroju. <laughs> See, London, 17 biroji. Mums ir Londonā birojas, Parīzē, Berlīnē. Itālijā, Spānijā. Es, diemžēl, nevaru jums pateikt, bet tā ir publiska informācija, un to jūs varat jebkurā brīdī mums paprasīt vai pat pats sameklēt. Kering grupa lūdzu par eh, tātad peļņas drošība mums ir ļoti svarīga, tie ir mūsu aktīvi vai 90. gados varēja paredzēt, es vēlējos atgādināt, ka LGA izveidoja Gucci grupa, un vai 90. gados varētu būt kāda cita valsts geogrāfiski tik tuvu Itālijai, kas varētu nodrošināt tādu drošību, es nezinu. Bet eh, Toreiz bija pilnīgi skaidrs, ka tā bija tieši Šveice, kura mūsu aktīviem un naudai e, piedāvāja ļoti lielu drošību. Es vēlētos e, pateikt, ka visi e, uzkrājumi un uzkrājumi dārgmetālos e, arī citiem e, lieliem zīmoliem un luksus precēm ir, šve, ir Šveicē. Well... Paldies! Tādējādi esam izsmēluši runātāju sarakstu. Un pirms uh, pats teikšu noslēgumu vārdus. Es vēlētos dot vārdu referentam Nīdermējeram. Nīdermēderkungs, jā, paldies. Es pasakos visiem uzaicinātajiem viestiem ļoti augstu novērtēju to, ka jūs mēģinājāt atbildēt. Uh, Es saprotu, ka jūs nesat pārāk kaismīgi atbildēt par vienpusējām izmanām, izmaiņām, bet es vēlētos uzsvērt Facebook teikto par šo lokālo sadalījumu. Uh, un domāju, ka mums eh, kopīgi vajadzētu vienoties par labākajiem risinājumiem, jo visiem ir skaidrs, ka patreizējā situācija ilgi saglabāties nedrīkst. Es ceru, ka mūsu saruna turpināsies arī nākotnē un ceru, ka mums izdosies rast risinājumu, jo globāls risinājums būs pieņemams visiem. Being... Paldies, paldies, pasakos visiem! jo paldies par atbildēm. Mēs, protams, izvērtēsim jūsu teikto, turpināsim strādāt. Paldies, ka piedalījāties mūsu jautājumu atbildu sesijā, un ar to esam pabeiguši mūsu komitejas sēdi. Nākamā sēde ir paredzēta 10. decembrī Strasbūrā un pēc tam 24. janvārī Briselē. Paldies visiem! Ar to esam pabeiguši mūsu apakškomitejas sēdi.